Dear colleagues, uh, let's start. Um... Dargie kolēģi, sākam mūsu sanāksmi. Sveicu jūs pirmajā sanāksmē jaunajā 2020. gadā. Cerams, ka tas būs ļoti ražīgs mums. Vispirms mums ir jāpieņem darba kārtības projekts šīm divām dienām. Vai ir iebildumi? Neredzu. Darba kārtība ir pieņemta. Jāra kungs, jums nav nekādi iebildumi darba kārtībai? Paldies! Tālāk. Otrais punkts darba kārtībā ir protokola apstiprināšana sanāksmēm 11. un 12. novembrī pagājušā gadā, 2. un 3. decembrī arī pagājušā gadā. Šie protokoli ir izdalīti visiem komitejas locekļiem, un, cik man zināms, iebildumu nav. Uzskatām protokols par apstiprinātiem, ja? Nākamais punkts, numur 3, priekšsarētāja paziņojumi. Un tie ir šādi. informēju atkārtoti deputātus. Rakstiskās procedūras rezultāti attiecībā uz B punktiem 11. un 12. novembra sēdē ir šādi. Lūguma raksts 646 no 2018. gada, 755 no 2018. gada, 145 no 2019. gada, paliks atvērti un iekļauti kādā no nākošajām sanāksmēm. Lūgumraksts 171 no 2019. gada paliks atvērts un iekļauts kādā no nākošajām sanāksmēm un arī nosūtīts informācija NV komitejai. Tālāk divi lūgumraksti, 145 no 2019. gada un 211 no 2019. gada Tur šiem lūgumrakstiem tiks doti divi mēneši lūgumrakstu iesniedzējiem, lai reaģētu uz komisijas sniegto atbildi. Nākamais lūgumraksts 690 no 2018. gada paliek atvērts un skatīts kopā ar lūgumrakstu 784 no 2019. gada. Lūgumrakstī 124, 2019 un 178, 2019 tiek slēgti. Attiecībā uz apstrīdētajām rekomendācijām rakstiskās procedūras rezultāti ir šādi. Apstrīdētās rekomendācijas tika pieņemtas tādā veidā, kā to ierosināja priekšsēdētāji, un tas attiecas uz lūgumrakstiem 505 2019 5, 4, 1, 2019. Savukārt 5, 3, 6, 2019, 5, 5, 1, 2019, 5, 6, 3, tas pats gads, un 5, 9, 6, tas pats gads tika pieņemt, kā to ierosināja zaļie. Tātad tie bija paziņojumi. To esam ņēmuši vērā. Nākamais punkts darba kārtībā. Tālāk izskatīsim lūgumrakstus. Ceturtais darba kārtības punkts - lūgumraksts, kas attiec uz konkurenci. Runa ir par lūgumrakstu numuru 984 no 2018. gada ko iesniedza CT no Grieķijas par lignīta vienību pārdošanas procedūru DHSA, kas ir Grieķijas elektroenerģijas uzņēmums. Tas notika Melitī un Megalopolī. Esam saņēmuši informāciju, ka lūgumraksta iesniedzējs nav klāt, tāpēc vārdu dosim uzreiz komisijai. Frančeska Matēri ir pārstāv komisiju lūdzu. Uh, thank you, Madam Chair. Um, so... Paldies, priekšsarētāji. Lūgumraksts attiecas uz Grieķijas uzņemtajām saistībām attiecībā pret uh, komisiju 2018. gadam attiecībā uz privileģētu piekļuvi lignītam, ko Grieķija ir sniegusi uh, attiecīgajam operatoram. Tas ir garš stāsts, kur komisijai jau bija pieņemti eh, sākotnēji lēmumi 2008. un 2009. gadā, ko 16. gadā arī apstiprināja Eiropas Savienības tiesa. 18. gadā uzņemtās saistības, kas eh, tika uzņemtas pēc ES tiesas sprieduma, paredzēja, ka PPC attiecībā uz lignītu vienībām Melitī un Megalopolī izies cauri caurskatāmām iepirkuma procedūrai, konkursam, respektīvi. Respektīvi PPC konkurentiem ir jāsniedz piekļuva šiem lignītu vienībām. Un Tur ir arī paredzēta eh, pietiekama drošības pasākuma finanšu interešu aizsardzībai. Pēc gara iepirkuma procedūras, kur komisija piešķīra vairākus pagarinājumus, lai nāktu pretī Grieķijai un PPC 2019. gada jūlijā. Lignīta vienības eh, tika respektīvi netika pārdots un līdz ar to paredzētie pasākumi netika īstenot. Kas kopš tā brīža noticis? Pamatā ir jauna valdība, kas nāca pie varas 19. gada jūlijā. Šī valdība pagājušā gada decembrī pieņēma jaunu Nacionālo enerģētikas un klimata plānu. Mēs atzinīgi vērtējam to, jo tajā ir paredzēts ka vecās vienības tiks eh, izņemts no lietošanas līdz 2023. gadam, bet ņemot vērā, ka eh, tirgus kropļojumi par labu elektrības kompānijai joprojām paliks spēkā, Grieķijai joprojām ir tiesisks pienākums ievērot uh, tiesas spriedumu no 2016. gada un komisijas lēmumu. Esam aicinājuši Grieķijai iesniegt uh, ierosinājums pārskatītiem eh, drošības pasākumiem vai kompensējušiem pasākumiem drīzāk. Grieķija ir oficiāli paziņojusi par saviem plāniem iesniegt eh, pārskatītās saistības. Tas notika novembrī. Un tur ir paredzēts, ka līdz eh, lignītā izmantošanas beigām valstī konkurentiem būs piekļuvē daļai no lignīt vienībām. Tas arī viss no mans puses. Paldies! Tagad dodu vārdu kolēģiem. Kurš vēlas izteikties? Vincerkungs. Thank you, Chair. Paldies, priekšsarētāji. Eiropas Tautas partijas vārdā varam piekrist komisijas veiktajam izvērtējumam. Mēs uzskatām, ka Grieķijas jaunās valdības pieeja noteikti jaunu, metodiski strukturētu zaļo plānu, pilnībā izvairoties no lignīta izmantošanas līdz 2028. gadam, padara pašreizēji plānotos pasākums par nevajadzīgiem liekiem. Bet jautājums kā tāds ir svarīgs jo tas skar apkārtējo vidi un arī konkurenci. Mēs tomēr uzskatām, ka šo lūgumu rakstu varētu slēgt, jo Grieķijas sniegtā atbilde un Eiropas komisijas īstenotie pasākumi mums ir pieņemami. Paldies! Paldies! Nikolau Lavanas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ja atļausiet, vēlos paust Grieķijas komunistiskās partijas viedokli par šo situāciju. Mūsu viedoklis ir tieši pretējs Eiropas komisijas vērtējumam attiecībā uz šīm divām lignītu vienībām. Kāpēc? Vēlos norādīt, ka šis tomēr ir lūgumraksts. Mēs vēlamies, lai tas paliktu atvērts un vēlreiz apspriests. Un jāskat, tas ir nevis pie konkurences, bet gan enerģētikas jautājumiem. Mums šeit nav jautājums par to, vai šīs vienības tiks pārdots vai nē, un par kādu cenu. Nē, par to nav runa. Svarīgākais ir tas, ka to, tās nedrīkst pārdot. Kāpēc? Tās ir uzbūvētas laikā, kad uzņēmums bija publisks uzņēmums, piederēja valstī. Tas tika apmaksāts no Grieķijas nodokļu maksātāja naudas un bija paredzēts rūpniecības un strādājošo vajadzībām. Mēs saprotam, kāpēc Eiropas komisija ir pieņēmusi savu nostāju, un Grieķijas valdības vairākas, gan pašreizējā, gan iepriekšējā, gan arī pirms tam, uh, ir īstenojuši Eiropas Savienības tiesību aktus. P pēc liberalizācijas enerģetikas tirgu, ievērojot zaļās izaugsmas virzienu un tagad ar jauno zaļo kursu, tiek runāts par lignīta izmantošanas izbeigšanu. Argumenti, kas tiek minēti, lai pamatotu e, valsts īpašuma privatizēšanu, nav loģiski. Ja mēs eh, runājam bez megalopolī eh, gad, eh, vienību par Melitī, kas ir ļoti moderna, un mēs pat varētu šodien ar valsts kontrolas palīdzību veikt nepieciešamās investīcijas, lai šīs lignīta vienības varētu saražot vairāk elektrības ar mazāku piesārņojumu. Tā tad ir iespējams posms, kas elektrības ražošanu nodrošinās tādā apmērā, kā Grieķijas valsts iedzīvotājiem tas nepieciešams. Ņemot vērā, ko es pieminēju par liberalizāciju, zaļo izaugsmi, tas ir atstājis negatīvu ietekmi uz Grieķijas iedzīvotājiem. Elektroenerģijas cena mājasemniecībām ir, diemžēl, pieaugušas. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem jāmaksā vairāk par zaļo izaugsmi, lai subsidētu šādā veidā privātus uzņēmumus. Savukārt eh, uzņēmumā strādājušo apstākļi ir pasliktinājušies. Tur ir tagad daudz elastīgu līgumu. Un tagad ar eh, jauno valdību ir atcelts arī līgums, ko strādājošie bija panākuši. Un tagad eh, plānot ir privatizēšana, sadalot eh, valsts uzņēmumu. Tagad ir liela cīņa starp privātajiem uzņēmumiem, kurš e, tiks pie lielāka gabala no PPC uzņēmuma. Ap 500 cilvēku plānots atlaist. Tātad tiek slēgtas šīs vienības, pārdots ne tikai lignīta vienības, bet tiks pārdots arī uh, hidroelektrostacijas vienības, gan mazās, gan vidēji lielās, un citas eh, daļas no tīkla, kas nozīmē, ka valsts būs atkarīga no privātajiem. Savukārt gāze ir resurs, kas Grieķijai nav, mums ir jāimportē, bet lignīts ir mūsu pašu resurs zem zemes un ir lēti iegūstams Savukārt plāns atteikties no lignīta radīs daudz problēmu ne tikai uz, šajos uzņēmumos strādājošajiem, bet arī cilvēkiem, kas dzīvo Rietu Maķedonijā, kas tiešā un netiešā veidā ir atkarīgi no viņu saražotās elektrības, viņiem nav alternatīvas. Mūsuprāt, galvenā problēma ir saistīta ar to, ka tiek sekots Eiropas Savienības norādēm enerģētikas jomā, palielinot eh, privāto uh, Um, īpašnieku daļu un par to visu samaksā Grieķijas strādājošie. Tas ir jautājums, kas nav atrisināts, strādājošie cīnās, cīnās arī vietējie iedzīvotāji skartajās teritorijās. Mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams vienots valsts uzņēmums enerģētikas jomā, kas pārvaldītu visas eh, Eh, elektrības ieguves veidus, sniegtu atbalstu trūcīgajiem un arī ne, nodrošināt nepieciešamo jaudu rūpniecībai, um, centrāli plānojot visu ekonomiku. Tagad eh, neodemokratija valdība sekot Sirīza iesāktējiem kursam un vēlas pārdot PPC šo jautājumu skatīja arī komisija, un komisija uzstāja, ka ir jāturpina šis virziens, bet mēs uzskatām, ka ņemot vērā jaunos datus un cīņu, kas turpinās valstī, aicinu šo lūgumu rakstu neslēgt. Mums vajadzētu sekot tālākai notikuma attīstībai. Paldies! Paldies Nikolau kungam! Agus Salīvas kungs. No sociāldemokrātu grupas eh, gribētu teikt, ka krīzes situācija nav skaidra un tāpēc ir eh, jāprasa šeit izmeklēšana. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti politisks lūgumraksts, jo pirmkārt ir privatizācijas, piespiedu privatizācijas jautājumi, un tāpēc, mūsuprāt, šo lūgumrakstu vajadzētu paturēt atvērtu. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Pārstāvot varbūt eh, zaļo grupas viedokli. Jā, es tātad pārstāvēšu zaļo grupas viedokli. Mums arī ir bāžas par šo izsoli. Komisija savā atbildē un paziņojumā saka, ka būs eh, taisnīga un uz tirgu balstīta pieeja šai izsolei un šai privatizācijai, bet lūgumrakstiesniedzēju viedoklis, kas šķiet saprātīgs, ir tāds, ka šo divu lignītu vienību pārdošana Melītio megapolī eh, notiks zem tirgus vērtības Kāda tad ir uh, godīga tirgu balstīta cena šādā tik specifiskā gadījumā, kad ir tik specifisks uh, uzņēmums, kad ir tikai divas lignīt vienības uh, Grieķijā? Tātad tā bija mana, um, mana uzstāšanās, retorisks jautājums. Mēs neuzskatām, ka šī uh, privatizācija būs uh, taisnīga un godīga. Un tagad Arvanītis kungs, lūdzu. Šis pēc tu. Paldies, priekšsādātāji. Es runāšu no uh, GOE NGL pozīcijām. Priekšsādātājs kundze, es jums piekrītu. Es arī uzskatu, līdzīgi kā sociāldemokrāti, bet ir viens ļoti svarīgs jautājums, kur pieminēja kolēģis Alavānus. Šeit mēs runājam par tūkstošiem darba, vietas, darba vietu, kuras ir tieši saistīts ar šīm eh, sabiedrībām. Tie ir 5000 cilvēku un ģimenes, viņu ģimenes tur uh, ir tas viss jāsaglabā, un tas ir saistīts uh, arī ar uh, citiem jautājumiem. Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Nē. I think uh, uh, that. Es domāju, ka mums vajadzētu paturēt atvērt šo lūgumu rakstu un vienkārši lūgt komisiju mūs informēt par jaunās izsoles procedūras uh, rezultātu. Cik es saprotu, tad uh, Tā tika uzsākta pagājušā gada martā, bet atlikta vēlēšanu dēļ. Un visa šī procedūra vēl notiek. Tātad mēs paturam to atvērtu un lūdzam jauna informācija no komisijas. Bija arī priekšlikums lūgumrakstu nosūtīt uz nodarbinātības komiteju, vai mēs varam a, atbalstīt šo priekšlikumu uz nodarbinātības komiteju. Informācijā, jā? Ja? Labi, paldies. No, no. To... From the EPP. No Eiropas Tautas partijas, jā, paldies. Izskatīsim šo lietu tālāk. Un cerēsim, ka tiks rasts labāks risinājums. Nākamais darbkārtības punkts ir piektais punkts. Piektais punkts. Trīs lūguma raksti šeit ir 620 2018. gada lūguma raksts, ko ir iesniedzis TK no Grieķijas. Tur ir 43 pāraksti un tur ir runa par Kalkidiki um, kalnropiecības reģiona vidas aizsardzību Grieķijā. Šis uh, lūguma raksts attiecas gan uz uh, kalnrūpniecību, gan uz vīdas jautājumiem. 917. 2013. gada lūguma raksts, ko ir iesniedzis Sotorijus Adamopulus no Grieķijas par zelta raktuvēm skurīs Kalkidiki un uh, no tā izrotošo vīdas piesārņojumu. Uh, un arī pirmais lūgumraksts no 2016. gada, ko ir iesniedzis Ismails Antonio Lopes Peres no Spānijas, ne, neatkarīgās vidas asociācijas Petondo Lobo vārdā par uh, mežu izciešanu, ko uh, izraisīs kurijas uh, raktuves Halkidiki Grieķijā. Lai nebūtu nekāda samulsama Uh, šeit šie trīs lūgumraksti attiec uz vienu un to pašu projektu. Tas ir uh, uh, Hellas Gold projekts, kas darbojas četrās dažādās vietās Haltikiki reģionā. Cik es saprotu, tad mums ir trīs runātāji, divi, kas pārstāv pirmo lūgumrakstu, un jums abiem 5 minūtes. Un uh, otrajam arī 5 minūtes. Kirjakas uh, Panajatopolos kungs un Konstantīnos Eftimiju. Jums abiem kopā ir 5 minūtes, kurš runās? runāt po. Es centīšos uh, pateikt to, ko esmu šeit sev pierakstījis un um, darīšu to pēc iespējas ātrāk. Es uh, atsaukšos uz to, ka mana valsts neievēro 9243 uh, regulu, kur ir runa par floras un faunas aizsardzību. Uh, un eh, dabīgās vidas aizsardzību. Natūra 2000 eh, teritorija šeit ir skartas, un eh, te ir 623 pāns no 9243 direktīvas. Svarīgākais šajā direktīvā ir tas, ka projekts netiek akceptēts, ja vien attiecīgās uh, iestādes nevar apliecināt, ka tam nebūs ietekme uz vidi. Sastais pāns uh, parāda šeit uh, procedūru, saskaņā ar kuru ir jāveic uh, ietekmes uh, uz vidi novērtējums, un tas ir jāveic katram projektam. Tas ir nepieciešams, uh, lai saglabātu dabu, jo Eh, varētu šī teritorija tikt eh, smagi ietekmēta arī citu projektu rezultātē, un tas nozīmē, ka šī procedūra tiek piemērota attiecībā uz projektiem, eh, kam nav nekāda saikne ar šīs, šī teritorijas administrāciju, bet arī tādiem, kam ir riski ietekmē uz vidi. Un kā tad tas tagad tiek piemērots Grieķijā, kā tas ir piemērots uh, um, Grieķijas likumdošanā. Tātad 6.3 pants no šīs direktīvas nav pienācīgi uh, pārņemts likumdošanā, to uh, saka daudzi juristi. Un ar kopīgu ministru uh, lēmumu un uh, 14. likumu no 2011. gada um, tur tika vēl, bija vēlme panākt skaidrību, bet tieši pretējais tika panākts. Un uh, likumdevējs Grieķijā 6.3 un 6.4 uh, likumu neatzīst kā īpašu uh, procedūru. Un tur ir iesaistīts arī vēl divas citas direktīvas, kur arī runa par ietekmes uz vidu, vidi novērtējumu. Tas ir pirmkārt un nē. Uh, tātad par šo vides, eh, ietekmes uz vidu novērtējumu, to es domāju, bet eh, kopienu tiesa ir spriedusi, ka likumam ir jābūt atšķirīgam no citiem par eh, pārbaudēm attiecībā uz ietekmi uz vidi un uh, stratēģisko ietekmes novērtējumu. Šis nosauktais Grieķijas likuma pāns nosaka, ka ir jāņem uh, īpaši vērā uh, A un B kategorijās šajās te, uh, novērtējumos uh, ietekmē uz vidi, kur ir runa par vienas vai citas kategorijas aktivitātēm, Tā tad ir tādas, kas ir, eh, kur ir jāveic eh, ietekmes uz vīdi novērtējums, un eh, citu aktivitāšu gadījumā savukārt var automātiski rīkoties. Nav pienācīgi sastais pāns, 63 pāns pārņemts Grieķijas likumdošanā, kā to tulko kopientiesa. tiesa Saskaņā ar mūsu juristiem šī uh, rīcība uh, pārkāpja iepriekš minētās direktīvas nosacījumus. 11. pāns um, no 4014. likuma Grieķijas likumdošanā ir problemātisks, jo tur ir um, normas, kas ir pretrunā 6.3. pāntam direktīvā. Um, direktīvām 9243, jo Eiropas kopienu tiesa ir lēmusi, ka jebkurš projekts, neatkarīgi cik tas ir liels, uh, ka tur ir jāievēro viena un tā pati uh, procedūra, neatkarīgi no projekta apmēra. Un es gribētu teikt, ka Grieķijā Mums nav izveidota neatkarīga vīdes uh, iestāde, kas būtu neatkarīga no licenču izdošanas iestādes. Uh, tāda iestāde nav, kas varētu šo nepieciešamo novērtējumu veikt. Paldies, un es ceru, ka vēlāk dosiet man vēl vārdu. Mēs iesniegsim arī dokumentus, kur ir daudz detalizētāka informācija par to, ko es varēju piecās minūtēs pateikt. Paldies, un paldies, ka ievērojāt uh, uzstāšanās uh, laiku. Sacīrijus Adamopulus kungs, piecas minūtes lūdzu. Thank you. Dear Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, paldies, ka ļaujat man uzstāties šodien šajā komitejā, lūgumrakstu komitejā. Uh, Kāpēc skuries uh, jautājums ir uh, pamanīts uh, arī ārpus Grieķijas ir tāpēc, ka tas ietekmē ne tikai Grieķijas teritoriju. Skories ir atgādinājums, ka cīņa par tīrāku planētu ir visas cilvēces cīņa un būtībā tā ir tāda taisnīga cīņa. Vīde ir globālās pārvaldības teritorija, kur nevienai valstī, organizācijā vai individam um, nav um, pārāk maz iespēja kaut ko ietekmēt, un um, visi arī tiek ietekmēti. Vide mūs visus uh, sasaista tādā uh, savstarpējas atkarības uh, un sasaistības uh, sistēmā, uh, ir pieaugušie jūras līmeņi, ir mežugunsgrēki, ir atkritumi, atkritumi atkasaimniekošana, tokniskie atkritumi, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka to visu manto nākamās paaudzes. Skories ir Grieķijas teritorija, kam, kur attīstībai ir dota prioritāte pār dzīvību, un skories ir runa par kaut ko vēl nepatīkamāku. Tur ir runa par tādu nepieņemamu, um, ne, neērtu patiesību, par uh, egoismu no valsts puses un caurskatāmības trūkumu. Parlamente un valdības uh, ir uh, ķīlnieki starptautiskiem konglomerātiem. Un uh, vietējiem cilvēkiem nav nekāda teikšana, tiek piesārņotas teritorijas un uh, tiek uh, Uh, radīti uh, draudi dabīgajām dzīvotnēm, bioloģiskai daudzveidībai, florai un faunai un arī cilvēku dzīvībai un veselībai. Uh, rakšanas aktivitātes šajā reģionā, kur jau ir risks zemestrīcēm, tas varētu rezultēties lielu mežu teritoriju zaudēšanā 480 kubikmetri uh, ūdens uh, stundā tiktu izsūknēti, un tas uh, par 600 metriem sazem, pa, pazeminātu ūdens līmeni. Un pazemes ūdeņi tiktu piesārņot ar smagiem metāliem un sulfīdu skābēm, kas ir um, pat zemā koncentrācijā indīgi. Kā mēs varam neuzdot jautājumu par uh, cilvēku darbības ietekmi uz dabu, kā mēs varam liekt tieši vai netieši vietējiem iedzīvotājiem, Halgadikī un uh, plašākajai pilsoniskajai sabiedrībai tiesības uh, kontrolēt pašiem savu valdību. Pēc šīs uh, lūgumraksta uzklausīšanas uh, pirms trim gadiem uh, Eh, Verustatelis pašvaldība iesūtīja savu atzinumu un tika uzsvērts, ka rakšanas aktivitātes pārkāpj ilgspējības principu, jo netiek vienlīdzīgi nodrošināta vides aizsardzība, cilvēku un ekonomikas aizsardzība. Diemžēl nav saņemta atbilde no Grieķijas vides un veselības ministrijas. Uh, Godātie Eiropas parlamenta deputāti un komitejas deputāti, mana klātbūtne šeit ir aicinājums noraidīt uh, šo te projektu, to, ka tur tiek īstenotē vidas katastrofa. Uh, paturiet šo lūgumu rakstu atvērtu, jo 2009. gada attiecīgās direktīvas tiek pārkāptas un ir jāprasa Grieķijas valdības uh, viedoklis par šiem pārkāpumiem. Uh, un par jāprasa pienācīgi ietekmes uz vidi novērtējumi. Es aicinu neatkarīgai delegācijai apmeklēt šo reģionu un novērtēt to, kāds postījums tiek nodarīts dabai un arī kāda sociālā šķelšanās ir radīta. Ļūdzu, lūdzu, ļaujiet man uh, citēt arī Sos, arī Sos uh, eh, rakstā, ko viņš publicēja Liberation 2018. gada um, rak rakstā. Tātad ir runa par šo ciemu, par uh, viņu iedzīvotājiem, kas ir ļoti lepni, un uh, tam ir jābūt kā piemēram visiem cilvēkiem, kuri vēlas uh, vērsties pret uh, tirgus barbarismu. Paldies! Paldies, Ādama Pulus kungs! Un tagad. Uh, Uzklausīsim komisijas novērtējumu. Janis Kuniņotis, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mēs ar ļoti lielu interesi uzklausījām uh, lūguma rakstu iesniedzēju argumentus. Paldies par to. Es arī atzīmēju, ka mēs vēl gaidām papildus komentārus rakstiski. Mēs tad uh, redzēsim, kādi tie būs. Mēs piekrītam uh, satraukumam, ko pauž uh, lūgumrakstu iesniedzēji, un pašu projektu daba var smagi ietekmēt vīdi, un tieši tāpēc ir jānodrošina, lai šie projekti un to īstenošana notiktu pienācīgā veidā. Tātad pašu šo projektu būtība un to potenciālā ietekme uz vīdi droši vien ir uh, tas iemesls, kāpēc arī daudz ir vēršusies eh, um, Grieķijas valsts padomē, ir jau izskatīt šīs prasības, un uh, citas vēl tiek skatīts. Mēs nezinām, kad tiks pieņemts spriedumi vēl, bet jau kopš 2013. gada uh, valsts padome ar pirmo lēmumu nosprieda, ka uh, dzīvotņu direktīvā un vidas ietekmes novērtējuma direktīvā noteiktās procedūras ir ievērotas, tātad, ka procedūra ir ievērota. Um, un konsultējoties ar uh, sabiedrības locekļiem, protams, bija dažādi viedokļi, um, bija arī pētījumi, kas norādīja uz zināmām problēmām, cits savukārt teica, ka nav ietekmes, un tas ir tāds delikāts projekts, tas ir skaidri redzams, un ir dažādi viedokļi, kas var parādīties. Un tomēr es gribētu arī minēt to, ka um, šajā spriedumā valsts padome veids pirmo ietekmes novērtējumu, kurā Grieķijas iestādes apliecināja, ka uh, Eh, projekts eh, um, ietekmēs tikai ļoti nelielu daļiņu, 0,004% no 2000, Natura 2000 teritorijas. Un balstoties uz to, tika secināts, ka ietekme uz vīdi un Natura 2000 eh, teritoriju ir ļoti minimāla. Bet nu tāds bija šis spriedums. Grieķijas tiesā. Un bija arī pagājuši nedēļ uh, šīs pašas uh, struktūras spriedums, kas anulēja ministra lēmumu un secināja, ka šis projekts uh, uh, var tikt turpināts. Tātad, kā jau es teicu, ir vēl citas lietas, kas tiek skatītas. Mēs gaidām vēl, ko augstākais tiesnesis Grieķijā spriedīs, un no komisijas puses mēs turpinām situācijai sekot. Kā jau es teicu, tas ir nozīmīgs projekts, kam varētu būt eh, būtiski ietekmi, ja tas netiek pienācīgi īstenots, bet paralēli mums ir jārespektē arī uh, to, ko spriež vietējās tiesas, jo īpaši šis augstākās tiesas tiesnesis. Paldies! Paldies! Tagad dosim vārdu deputātiem. Mr. Auken was the first. Aukena kungs. Thank you, eh, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu izbrīnīta. Izklausās, ka komisija sen mēģina novilcināt rīcību, jo mēs zinām, ka rakšanas darbi bieži, sevišķi zelta ieguve, rada ļoti nelabvēlīgu efektu. Un Un mēs redzam, ka viss, kas tur notiek, ir slikti, un Eiropas komisija ir tāda postmortem stratēģija. Manuprāt, akcents ir jāliek pavisam citādi. Mums jāgādā, lai Eiropas Savienības likumdošana, arī vides likumdošana tiktu ievērota. Tā vienmēr ir apdraudēta un komisijai jābūt daudz nepiekāpīgākai. Tāpat uh, lūgumrakstu iesniedzēji, kas ir pilsoņu interešu aizstāvji, viņiem ir jābūt iespēja piekļūt visiem vajadzīgiem dokumentiem. Komisija gribētu jautāt, vai jūs apmierina tas, ka jūs jūs operējat ar tādiem argumentiem, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir veikts un atzinums ir, ka ietekme ir minimāla. Mums mēs zinām, ka zelta ieguve ir ļoti problemātiska. Mēs to zinām jau no Bulgārijas lietas. Ja mēs no visa visiem mūsu ietekmes līdzekļiem atteiksimies, mēs paliekam pilnīgi nevarīgi, bez ietekmes iespējām. Vai tiešām mēs varam teikt, vai jūs domājat, ka Eiropas saimnības likumdošana tiek ievērota šajā gadījumā? Paldies! Vincerkungs, lūdzu, nākošais. Paldies! Paldies, priekšādētāji! par doto vārdu. Manuprāt, zelta ieguve uh, atstāja ļoti sliktu ietekmi uz vidi. Arī manā dzimtenē Rumānijā 2000. gadā notika katastrofa un cieta gan Rumānija, gan Ungārija šajā lielajā nelēmas gadījumā. Un Eiropas parlaments pieņēma toreiz rezolūciju, un Eiropas komisija toreiz apsolīja, ka tā ļoti rūpīgi izvērtēs, kā notiek ieguves darbi šajās raktu, kalnraktuvēs, un jo vispār uh, nav tādu ieguves veidu vai metožu, kas eh, ļautu iegūt zeltu un neietekmētu negatīvi vidi, jo tiek izmantotas ķīmiskas vielas. Mēs redzējām arī, kā cik šausmīgi izskatās ainava, kam tas ir gājis pāri, un, un mēs runājam taču, uh, par eh, reģionu, kas piedar pie Natūra 2000. Neaizmirsīsim to. Protams, kā arī uzņēmējiem ir intereses. Viņi vēlas efektīvi veikt uh, izrakteņu ieguvi, bet mums ir jāņem vērā gan vides prasības, cilvēku intereses, uh, un arī uzņēmumu intereses, bet cilvēkiem, cilvēki tiek apdraudēti šo ieguvu, šo rakšanas darbu dēļ. Un šī, šis lūgumraksts vērš mūsu vērību uz daudziem riska faktoriem. Un komisijai ir jābūt aktīvākai, tai ir jāizstāv stāv Eiropas intereses vides aizsardzības sektorā. Tāpēc šis lūgumraksts jāatstāj atvērts. Paldies! Nākamais uh, Janitis kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Kad cilvēki iepazīstas ar situāciju uz vietas, viņi paliek stāvot ar atvērtu muti. Tā ir tiešām katastrofa. Tas ir tas, kas tur notiek, tas vispār zem aiz tā vispār nepaliek nekādas dzīvības pazīmes, un cik tad vērts zelts īsti ir salīdzināmā ar dzīvību. Tāpat runājot par um, gruntsūdeņiem un arī par jūras ūdens piesārņojumu, ar to tas tas nav tik, tas ir daudz būtiskāks nekā darba vietas, kas tiek radītas. Un es piekrītu kolēģim no tautas partijas. Manuprāt, šīs līgumraksts ir ļoti pamatots un šis, šajā līguma rakstā tiek lūgts aizstāvēt pilsoņu intereses, un mēs redzam, ka tie iejaucas arī politiskās intereses. Manuprāt, mums ir jāizsūta uz šo reģionu novērotāji um, un jābūt arī dalībniekiem no vides komitejas. Jums, mums tiešām arī ir jāiepazīst, jāapskatās uz to, kas notiek tur uz vietas un kāda tad ir Eiropas vides politika, ņemot vērā to, ka tagad jau vidē mēs cīnāmies ar krīzi un vēl priekšsēdētāji. Tas, kas šodien notiek Skorijē, Halkidikī, tas varbūt rīt vai jau notiek arī citās vietās Bulgārijā vai citviet. Nikolau Alavanas lūdzu nākamais runātājs. Paldies priekšādātāji. Um, zelta ieguve halkidiki izmantojot monopolu, tas nav, tā nav lieta, kas pirmo reizi būtu para, nonākusi šīs komitejas uh, uzmanības lokā. Iepriekšējā valdība deva atļauju šiem darbiem, un tagadējā valdība, varētu teikt, izmanto, nu, jau tā teikt, radušās iestrādes, tika mobilizēti cilvēki, un ar visiem veidiem tika panākts, lai šie darbi turpinātos. Un Un tie, kas šobrīd tā kā sevi sauc par vides aizstāvjiem, būtībā rīkojas gluži pretēji, pieļaujot ļoti lielu kaitējumu vidēji. Šis kaitējums ir arī veselībai kaitīgs visiem, kas dzīvo reģionā. Tāpat ir universitāšu zinātnieku pētījums par to, ka uh, efekts būs nepārvarams, tas būs nelabojams kaitējums, kas tiks nodarīts, un cilvēki strādā bīstamos apstākļos ar ļoti zemām algām, un ir arī lieli uh, darba negadījumu, darba profesionālo negadījumu draudi. Un Uh, šī pieminētā valsts struktūra, uh, valdības padome vai tā būtībā šajā situācijā rīkojās kā lielo uzņēmumu interešu aizstāve. Runa ir par daudziem tūkstošiem tonu zelta un tīri praktiski šie, nu, šie lēmumi tiek pieņemti, lai darbus varētu turpināt, attaisnojoties ar to, ka ir jāveicina nodarbība, ka jāsaglabā darba vietas un kopumā efekts iegūstot zeltu būs ļoti, tas ietekmēs ļoti daudzus jomas un tiek iegūti arī, tiek iegūts liels uh, daudzums indīgu atkritumu, un tie netiek pienācīgi apsaimniekoti. Šie bīstamie atkritumi nonāk, tiek sajaukti vai tiek nonāk uh, izgāstuvēs, un un arī seismiski aktīvos apgabalos, un šeit pastāv draudi nākotnē. Tā kā šis efekts uh, vides attiecībā uz vidi ir ilgtermiņā. Bez, bez kaitējuma, kas tiek nodarīts uh, raktuvēs, kaitējums iesniedzas nākotnē. Un Un tas, ko šobrīd eh, dara, kas notiek skurie halki dikī, tas eh, ir pret iedzīvotāju interesēm. Ja ekonomika tiktu organizēta centrāli, nevis tiktu ņemtas vērā privāto intereses, ja tiktu izmā, izmantota eh, jauna tehnika, jauna tehnoloģija, progresīvas metodes un valdība sadarbotos ar uzņēmējiem, tad uh, mēs varētu panākt izmaiņas, izmantojot arī šo lūgumu rakstu, un tam jāpaliek atvērtam. Paldies! Agios Salīva lūdzu, paldies! Vispirms paldies lūgumu raksta iesniedzējiem par ierašanos un piekrītu viņiem, ja viņi saka, ka mēs apspriežam vides jautājumu kas nelabvēlīgi ietekmē mežu, kas rada mežu ugunsgrēka draudus un skuries Halkidiki problēma nav tikai Grieķijas problēma, tā skar visu Eiropu. Lūguma rakstam jāpaliek atvērtam, mums jāizdara lielāks spiediens uz Grieķijas valdību Mums ir jāizplat informācija, vajadzīgs vairāk konkrētākas informācijas, un šai, šim līgumrakstam jāpaliek atvērtam, un šai komitejai jāizdara spiediens uz Grieķijas valdību. Paldies! Es arī gribu teikt dažus vārdus, saka priekšēdētājiem. Komisija atsaucās uz tiesvedību, kas notiek Grieķijā. Un Do 2019. gadā uh, pētījums rāda, ka 500 dienas ir vajadzīgas pirmajā instancē, lai izskatītu lietu, un šis laiks pagarinās. E, tā ka kopumā 2200 dienas, kas ir vajadzīgs visām instancēm kopā, tie ir vairāki, tas ir seši gadi, mums tik daudz laika gaidīt mums nav mums ir tomēr kādā tādā tuvākā laikā vai saprātīgākā termiņā jānonāk līdz rezultātam. Es domāju, ka nu, komisija nevar izlikties, ka nekas nenotiek. Secinājums um, Panaģietopulos kungam vārds divas minūtes secinājumiem, lūdzu. Katram divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Mēs zinām, ka šāda veida jautājumus vispirms skata dalībvalstu tiesās, Mūsu, dalī, mūsu lūgumraksta mērķis ir panākt, lai dalību valsts likumdiešana, likumdošana um, ņemtu vērā Eiropas likumdošanu pirmām kārtām, un Grieķijas eh, tiesvedībā pašlaik tiek ņemts par pamatu likums, kas ir pieņemts Grieķijā. Bez tam Daudzos, daudzās lietās, kad saskarās šādas intereses, um, spriedumi tiek taisīti pēc ļoti ilga laika, tie tiek novilcināti. Un tāpēc mēs e, izstrādājām šo petīciju, šo lūgumu rakstu un iesniedzām to šeit. Mēs zinām, kādas ir dalībvalsts tiesas un Eiropas tiesas pilnvaras un arī ko var panākt Eiropas parlaments. Arī es, kā es uzstājos kā lūgumraksta iesniedzējs, lūdzu, runāju visu pārējo vārdā un lūdzu to atstāt atvērtu. Un ceru, ka šis, uh, šī problēma tiks izpētīta gan jūsu komitejā, gan vides komitejā. Un uh, vajadzētu arī uh, tādu apmeklētāju grupu, kas iepazītos ar situāciju uz vietas, kas runātu ar cilvēkiem, kas dzīvo šajā reģionā, jo tā nav pirmā reize, kad Halkidiki reģionā ir radusies šāda problēma. Tagad lūdzu trīs sekundes vēl otram runātājam. Adamopulos kungs, lūdzu, divas minūtes. Paldies! Es neizmantošu divas minūtes. Gribu teikt paldies visiem, kas atbalstīja šo lūgumu rakstu šodien. Es esmu patīkami, nu, es priecājos, ka šo, šajā jautājumā nav domstarpību starp partijām. Es gribētu noslēgt savu uzstāšanos citājot Tesaloniku universitātes pētījumu, kurā ir aprakstīts uh, rakšanas darbu efekts, proti, ka tas būs ļoti nozīmīgs un neatgriezenisks. Paldies! Es domāju, mēs varam noslēgt šo. Esam vienisprātis. Mums, mēs neesam apmierināti ar to, ka komisija ir tā kā mēģina paslēpties aiz eh, kaut kādiem skaitliskiem datiem. Šim, šis, eh, šie zelta ieguves darbi ir pelnījuši rūpīgu izpēti un Mēs sagaidām arī, ka uzzināsim konkrētāku informāciju par to, kā šī projekta īstenošana saskan ar stratēģisko vides novērtējumu. Lūdzu, Aukenas kundze, ļoti īsi. Man šķiet, ka mūsu grupā nav bijusi iespēja iepazīties ar svarīgiem dokumentiem. Un tas, nu, tas tika darīts tiešām. Nu, tad es runāju par 2001. gada uh, vides ietekmēju, ietekmes novērtējumu, un es lūdzu komisiju piefiksēt, ka mūsu lēmums par to, kā turpināt, ir vienprātīgs. Tagad um, komitejas vadītāja ir ieradusies un tālāk vadīs sēdi. Hello, good afternoon. I'm sorry for. Jā, labdien, atvainojos, ka kavējos, bet Spānijā ir negaiss un mans lidojums kavējās. Turpinam darbu. Sestais punkts darba kārtībā pārēj uz spāņu valodu. Estamos en la petición 668 barra 2018 tālāk e, skatāmies lūguma raksts ir 0668 no 2018. gada, ko iesniedz Bulgārijas valsts piedarīgais par Bulgārijas iespējamo e, noteikumu pārkāpumu, pa, neievērojot e, dažas regulas un direktīvas, konkrēti 1698 no 2005. gada un arī direktīvu Lūgumraks iesniedzējs nav zālē, tāpēc dodu vārdu uzreiz komisijai. Piers Loeks. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju reaģēt eh, komisijas vārdā uz šo lūgumrakstu. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nav, tad īsi informēja, ka Bulgārija nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar Eiropas Savienības uh, tiesību aktiem, pārtraucot atbalstu neliela izmērā um, instalācijām, um, zaļai enerģijai, un vēlos uzreiz norādīt, ka komisija pilnībā atbalsta lūguma raksta principus, respektīvi izstrādājot atbalsta schēmas, dalību valstīm ir jānodrošina, ka tās ir stabilas un ir uh, tādas, kas nodrošina caurskatāmību investoriem un maksimālu prognozējumību attiecībā uz e, izmaksām. Un šo principu jau komisija ir vairāk kārt paudusi. Atjaunojumu energoresursu direktīvas pārskatīšana paredz jauna panta piemērošana, kas neļauj dalību valstīm mainīt spēkā esošās eh, atbalsta schēmas, eh, ja tās negatīvi ietekmēs apstiprinātos projektus. Tātad 2018. gadā eh, grozītā direktīva to paredz. Kas tagad attiec uz konkrēto lūgumu rakstu? Tas ir jāanalizē iepriekšējā 2008. gada direktīvas kontekstā. Tāpēc ir svarīgi atcerēties divus faktus. Dalību valstīm ir tiesisks pienākums līdz 2020. gadam izpildīt uh, prasības saistībā uz uh, atjaunojumu energoresursu daļu kopējā energopatēriņā. Bulgārijas gadījumā tur runa par 16%. Un tad, tuvojoties 2020. gadam, ir jāievēro konkrēta trajektorija. Tātad divas lietas, ko mēs varam saprast, nu šeit dalību valstīm nav pienākums atjaunojumiem energoresursiem noteikt atbalsta schēmas, bet tās var to darīt, lai veicinātu, bet tas nav obligāts pienākums. Otra lieta - faktiski Bulgārija jau ir šobrīd virs tās trajektorijas, kas ir iekļauts direktīvā, un 2017. gadā jau ir uh, izpildījusi 20, 2020. gada plānu. Šajā kontekstā komisija secina, ka pamatā šeit nevar runāt par tiesību aktu pārkāpumu, jo nav jau pienākuma šādu schēmu vispār īstenot. Un eh, par pienākumu noteikt, ka tiek izpildīti eh, mērķi, arī tas nav spēkā, jo Bulgārija jau ir e, izpildījusi e, tos mērķus, kas ir paredzēti. Noslēgumā par e, leģitīmo, um, leģitīmu sagaidāmo principu īstenošanu, interpretējot šo principu atsevišķi nu, īsti nav iespējams. Šeit ir eh, tas jāskata kopskatā ar uh, tiesību aktiem. Tiesa jau ir skaidrojusi, ka tirgus operatoriem nav šādu sagaidāmu um, iegūmu Ja, jo valsts vāra šajā gadījumā ir pati lēmusi attiecīgi īstenot šādu atbalstu schēmu vai nē. Tas arī viss. Paldies! Paldies! Tagad vēlētos dot vārdu deputātiem Reiskungs. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Ļaujiet man īsi izteikties par šo tematu nepiekrītu lūguma rakstiesniedzējiem, kuri apgalvo, ka pārtraucot atbalstu schēmu, Bulgārija nebūtu izpildījusi tās saistības, ko tā uzņēmās atbilstoši es tiesību aktiem. Vispirms saistībā ar 2009. gada direktīvu dalību valstīm ir jāizpilda mērķi 2020. gadam attiecībā uz atjaunojumiem energoresursiem, kā arī jāīsteno pasākumi, lai nodrošinātu, ka uh, Eh, tiek saražots eh, pietiekams eh, atjaunojama energojas apjoms saskaņā ar noteiktiem mērķiem, bet viņiem nav pienākums īstenot atbalsta schēmas. Atbalsta schēmas ir tikai viens no iespējamiem instrumentiem, ko dalību valstis var izvēlēties, lai tas palīdzētu sasniegt obligātos mērķus, kas noteikti direktīvā attiecībā uz atjaunojumās energo uh, resursu daļus. Kas attiecas uz 2017. Eh, gada datiem, tātad saskaņā ar šiem datiem Bulgārija jau ir pārpildījusi vienu no indikatoriem 2020. gadam, un atjaunojama energoresursu daļa 2017. gadā jau bija 80,7%. Tātad 18,7%, kas ir uh, virs indikatīviem rādītājiem 15, 16 gadam, kas bija 12,4%, un ar to tiek pārpildīts pat 20. gada mērķis, kas bija 16%. Vēl vairāk šobrīd pēc eh, vadlīnijām Eiropas Savienības enerģētikas politikai saistībā ar atjaunojumiem energoresursiem uh, tiek īstenos dažādas iniciatīvas. Mums ir jāsaka, ka e, šeit es neredzu direktīvas pārkāpumu, un pie līdzīga secinājuma ir nonākusi arī komisija, sniedzot e, pagājušā gada martā atbildi Eiropas parlamentam. Kas attiec uz trešā pānta otro punktu, galvenie pasākumi, kas var tikt īstenot, piemēram, atbalsts schēmas, uh, tad veicot to dalību valstīm ir jāgarantē, ka atjaunojamo energoresursu daļa ir e, augstāka vai vienāda ar mērķi, kas nospraust direktīvā. Bet Bulgārija jau ir izpildījusi šīs saistības un izpildījusi mērķus, tāpēc uzskatu, ka lūgumraksts nav pamatots un aicinu to slēgt. Aukens kundze. Nu, mazliet absurds šogad šo ir. Bija vēlēšanas, klimats bija tik svarīgs jautājums. Un tas, ko mēs tagad dzirdam, Bulgārija saka, mums bija pieticīgs mērķis, kad 18%, salīdzinot to, ko mēs vēlamies ambiciozāk, bet mēs tad apturēsim šo atbalstu. Nu, jums jau pašiem par to būtu jārunā kā notiek subsidēšana citiem energoavotiem. Vai oglēm, piemēram, ir labāk vai sliktāk, vai kodolenerģijai ir labāk vai sliktāk. Bet šeit mēs sakam, nē, viņiem tagad jāatrod cits veids. Jūs, kolēģi, tikko sacījāt, ka ir jāatrod citi veidi. Kāda citi veidi vēl pastāv? arī investīcijām ir jābūt drošām. Investējot šajos resursos un neradot eh, drošību, uzticēšanos, nu, tas jau viens no galvenajiem mērķiem, kāpēc mēs te strādājam. Lai investori varētu ieguldīt savus līdzekļus, lai viņi zinātu un varētu paļauties uz sistēmu. Bet šis mērķis tad eh, ir eh, daudz aktuālāks nekā agrāk. Tāpēc esmu mazliet pārsteigta. Jūs sakat, jā, mums ir 18% 2020. gadam, un tad mums nav nekas vairāk jādara, lai iet tālāk. Un risks ir tāds, ka jūs atpaliksiet. Un tad jājautā komisijai, vai tas ir pieņemam, ka valsts saka, nu mēs tad šod, šogad apturēsim uh, atbalstu, jo mums nav jādara vairāk tā vietā, lai palīdzētu viņiem izpildīt mērķus, kas ir jaunajā kursā. Un jūs to nevarēsiet izdarīt, ja jūs rīkosieties eh, pretēji tām savās stratēģijās. Paldies, Ždanakas kundze! Arī man ir pieredze no savas valsts, Latvijas, un tas bija liels skandāls, jāsaka, attiecībā uz šādu schēmu izmantošanu tarifiem eh, mazām hidroelektrostacijām, kas eh, sniedza eh, lielu atbalstu enerģijas iepirkumam bez pamatojuma un iedzīvotāju skatījums uz zaļo šo enerģetikas politiku kļuva ļoti negatīvs. Jā, šeit var runāt par subsidiaritāti, bet komisijai ir jākontrolē to, kā tas notiek. Un e, nacionālo mērķu izpildīšana, manuprāt, nav pietiekams rādītājs, ja šīs schēmas e, nav pietiekami pamatotas. Tad mums ir jāpauž zināms e, bažas, un to arī lūguma raksta autori darīja. Es vēlētos uzticēties viņiem un uzskatu, ka šeit ir nepieciešams eh, pētīt tālāk un neslēgt šobrīd lūgumrakstu. Paldies, Salīvas kungs! Kaut arī Bulgārija nepārkāpa 2009-28 direktīvu, tomēr eh, tas rada bažas par ilgtermiņa aizsardzību investīcijām. Tāpēc, ņemot vērā Eiropas Savienības darba kārtību, it īpaši virzību uz zaļo kursu, tad šajā kontekstā lūgumraksts būtu jāatstāj atvērts. Un aicinu informēt arī ITRE komiteju par šo lūgumrakstu. Paldies! Lūguma raksta autors nav zālē. Esam uzklausījuši komisiju, deputātus. Atstāsim lūguma rakstu atvērtu. Visi, kas uzstājās, lūdza atstāt to atvērtu. Neviens neko citu nav ierosinājis neviens nav aicinājis slēgt lūgumu rakstu, mēs varētu vērsties pie ITRA komitejas, lūdzot viņu viedokli. Vai tas ir pieņemami? Labi, tad tā arī darām un ejam tālāk pie nākamā punkta. Tas ir septītais punkts. Lūguma raksts 838 <clears throat> 2018, ko iesniedz Vācijas valstspiedrīgais Klaus Zamers par elektrisko transporta līdzekļu attiecīgu aprīkošanu, lai tos varētu uzlādēt no tīkla. Vai Samara kungs ir pie mums? Esat sveicināti pie mums. Jums ir piecas minūtes, lai izskaidrotu savu lūgumu rakstu, un tad eh, komisija varēs izteikties, tad pēc tam deputāti, un tad jums noslēgumā būs divas minūtes vēlreiz. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji! Es turpināšu vāku. Is... Problēma ir tāda. Es gribētu jums atgādināt eh, Fukushimu un tsunami, kas pēc tam sako Japānā. Tas novad pie tā, ka lielas daļas no eh, tīkla, elektrības tīkla pārstāja darboties. Kas tad ir saistīts ar, kā tas ir saistīts ar automašīnām? Toreiz Japāņu uh, nozare, to var visu izlasīt vēl internetā, izlēma, tātad autoražotāji izlēma savu um, standartu um, piemērot arī divpusējai lādēšanai. Tas nozīmē, ka no automašīnu baterijām varēja arī uh, paņemt elektrību. Tas bija tāpēc, ka šīs automašīnas tad var, varētu katru savu gadījumā ar attiecīgu kontaktpunktu pie ēkas māju tad, uh, apgādāt ar elektrību. Un tad mēs Eiropā uh, Protams, mums nav šīs tsunami problēmas, bet Eiropā um, laimīgā kārtā, kas mums ir, ir atjaunīgā enerģija, un tās ir daudz, un tas ir arī mērķis Eiropas Savienībā to veicināt, bet tas noved pie tā, ka šī atjaunīgā enerģija uh, noved pie tī, tīkla nestabilitātes, cik es zinu, un es to nedaudz papētīju, tad um, izmaksas tīkla stabilizācijā Eiropas Savienībā tikai Vācijā uh, Um, bija 1,2 miljārdi 2018. gadā lai šīs um, automašīnas padarītu izmantojams tīklam, uh, var izmantot vēju 2G tehnoloģiju. Tas nozīmē uh, šo te divpusējo lādīšanu, proti, ka ne tikai automašīnas bateriju var uzlādēt no tīkla, bet gadījumā, kad vajadzīgs, to var arī izmantot. Piemēram, lai stabilizētu um, uh, tīklu, um, tad, kad uh, ir daudz alerģijas tīklā vai otrādi. Uh, Eh, tātad es runāju par Japāņiem, kuri savus kontaktus ir eh, standartizējuši tā, lai šī lādēšana būtu iespējama. Un tas ir ļoti saprātīgi, manuprāt, ne tikai katastrofu gadījumos, bet arī, lai stabilizētu elektrības tīklu. Eiropas eh, kontaktu standarts, ko jūs šeit redzat, uzlādes sistēma, kombinētā uzlādes sistēma, to nespēja izdarīt. Proti, šī iespēja šobrīd Eiropā nepastāv nav normas par to, cik es zinu, tas eh, tiek mēģināts to darīt, bet tas neiet uz priekšu, un tas savukārt novad pie tā, ka mēs esam eh, ieplānojuši 10 miljonus eh, automašīnu palaist tirgu Vācijā, nu, respektīvi nevis tikai tirgu, bet uz ielas, uz ceļa, un um, apmēram 20% varētu būt Āzijas ražotāju, kas varētu veicināt šo tīkla stabilizāciju, bet 80% automašīnu šī iespēja nebūtu. Proti mēs tātad izlēmjam šo tehnoloģiju Eiropas normās nepārņemt. Uh, un šīs automašīnas tad brauktu pa ceļiem, bet nevarētu dot nekādu ieguldījumu tīkla stabilitātei, tas, manuprāt, ir neprātīgi, tas ir nejēdzīgi. To tagad neregulēt un neradīt standārtu, tas ir nepieņemami. Es uh, mēģināju uzzināt, ko kāds vācu autoražotājs par to domā. Viņi teica, jā, mēs pie tā strādājam, bet kamēr nav uh, nekāda likumdošana par to, mēs to neintegrēsim mūsu automašīnās. Uh, Un, nu, tā taču nevarētu būt. Šeit politikai ir jārīkojas, ir jāpiespiež ražotāji pēc iespējas drīzāk, un nevis tad, kad 8 miljonu automašīnu jau būs uh, uz ceļiem, kas to nevar izdarīt, ir uh, tas jāpanāk, ka viņi to pārņem savā uh, specifikācijā. Un tagad mans uh, aicinājums lūgu rastu, lūgumrakstu lūdzu paturēt atvērtu, noraid, no, novirzīt šo jautājumu tālāk enerģētikas eh, komitejai, lai viņi sniegts atzinumu, eh, jo šobrīd šie projekti ir eh, privātās rokās galvenokārt, kas to virzi uz priekšu. Piemēram, Anglijā ir piemēri ar enerģijas ražotājiem, kas jau V2G projektus īsteno. No Un to es esmu pievienojis savai prezentācijai. Tā ir Norvēģijas prezentācija par um, automašīnu integrāciju tirgu un regulatorajiem um, priekšnosacījumiem Ziemeļēropas valstīs. Tātad te ir runa par to, ka Eiropas kontaktstandartā ir jābūt iespējam abos virzienos uh, pārraidīt enerģiju, um, un tur ir vajadzīgs politisks lēmums. Uh, Un uh, nozarei ir jāsaņem uh, stimuls to darīt, par to parūpēties, iekļaut šos abus standārtus, un tas ir jāturpina un jāvirz uz priekšu, un, lai to panāktu, šo lūgumrakstu vajadzētu paturēt atvērtu, nosūtot to tālāk itra komitejai. Un uh, līdz ar to savu laiku esmu jau izsmēls. Thank you very much. Liels paldies. Tagad no komisijas uh, Sabīna Kromo. Mm, yeah, thank you very much. Jā, paldies. Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies lūguma rakstiesniedzējiem par šī jautājuma izskaidrošanu. Tik tiešām ceļu transporta elektrifikācija ir svarīga ceļu transporta dekarbonizācijai. Tas tiek pausts cits starpā arī zaļajā kursā. Līdz ar to tiek sagaidīts, ka elektromobīļu skaits uz ceļa ievērojami pieaugs tuvākajos gados. Tas nozīmē, ka šie transporta līdzekļi ir e, jāspēj efektīvi iestrādāt, integrēt esošajā elektrības e, apgādes sistēmā. Tas, par ko runā lūguma rakstiesniedzējs, ir uzkrāšanas uh, pakalpojumu sniedzēja jautājums. Jā, tādējādi var tikt stabilizēta elektrības sistēma, un e, šie pakalpojumi kļūst e, svarīgāki, ja pieaug atjaunojama energoresursa daļa kopējā patēriņā. Komisija apzinas e, šo tehnoloģiju no transporta līdzekļa uz tīklu, šo V2G, un ka tas var padarīt sistēmu efektīvāku. 2018. gada septembrī uh, tika izstrādāti un pieņemti jaunie noteikumi elektroenerģijas tirgumu, tā skaitā ļaujot V2G eh, piedalīties tirgū, tā radot ne tikai tehniskās iespējas šiem pakalpojumiem, lai tos varētu piedāvāt, bet eh, arī minot to, ka tik tiešām šādi pakalpojumi būs vajadzīgi. Komerciālai pakalpojumi šajā jomā jau pastāv, piemēram, Nuve Nīderlandē, kas galvenokārt e, izmanto e, Japānas autoražotāja Nissan produkts. Nav, diemžēl, nekas tāds, ko varētu uzstādīt elektromobīlī, kas ļautu uh, uzreiz elektromobīlim uh, Uh, sniegt V2G pakalpojums. Šeit vairāk ir runa uh, par savietojamību starp elektromobīli un uh, tīklu. Kā jūs redzat, ir divas konkurējošas sistēmas. Ir šī demosistēma, kas ir izstrādāta Japānā un kas šobrīd jau var nodrošināt apusēju uzlādi. Un lielākā daļa no Āzijas produktiem izmanto šo sistēmu. Un tad ir kombinētā lādēšanas sistēma CCS, Tas ir standarts, kuru ir jāatbalsta ikvienā Eiropas Savienības eh, sistēmā uzlādēji. Publiskajiem uzlādes punktiem ir jābūt aprikotiem ar šo CCS sistēmu. Ja būtu obligāta prasība elektromobīļiem nodrošināt V2G pakalpojumu šobrīd, tad de facto tas nozīmētu, ka mēs uzliktu pienākumu elektromobīļu ražotājiem nodrošināt uh, Eh, atbilstību Āzijas šo demo standartam. Bet dominējošais standarts Eiropā šobrīd ir CCS Tas nozīmē, ka elektromobīļi, kas izmanto šo demo, nevarētu šobrīd izmantot eh, lielāko daļu no lādēšanas punktiem Eiropas Savienībā. Un aizmirst pieminēt svarīgu eh, jautājumu. Šobrīd divpusējā lādēšana nav iespējama, bet standarts tiek izstrādāts eh, tālāk un ir informatīvi paziņojumi bijuši, ka tiek sagaidīts, ka V2G pakalpojumi varēs tikt īstenot arī izmantojot CCS sistēmu līdz 2025. gadam no likumdošanas viedokļa vēlos norādīt, ka alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvas pārskatīšanas kontekstā eh, komisija skatīs eh, šo savietojamības jautājumu starp transporta līdzekļu un infrastruktūru. Komisija mēģinās identificēt, kur ir nepieciešams uh, iejaukties no likumdošanas principa un nodrošināt V2G pakalpojumus. Mans eh, kolēģis no Digitransport varētu jums sniegt detalizētu informāciju, ja jums nepieciešams. Un noslēgumā. Mēs uzskatām, ka V2G pakalpojumi varētu kļūt svarīgi varbūt sākot no 2030. gada, kad tiks sasniegt kritiskā masa elektromobīļu skaitam uz ceļa. Un tas, protams, eh, prasa skatīties plašāku situāciju, ne tikai V2G, bet arī viedo uzlādi. Tas nozīmē, ka elektromobīls netiktu tieši uzlādēts tad, kad ir pieslēgts, bet arī ņemot vēro ārējos pasākums. Tas, lai nebūtu tā, ka visi, atgriežoties mājās pēc darbu sešos vakarā, pieslēdz automašīnas uzlādēju un tiek pārslogots tīkls. Uh, Tāpēc eh, viedā lādēšana būs ļoti svarīgs jautājums arī turpmāk. Paldies! Thank you! No. Paldies! Tagad uh, Tulijus kungs, jums vārds, lūdzu, no komisijas. Well, thank you. I... Paldies! Man nav nekas tik daudz piebilstams patiesībā. Varbūt viens punkts, kas ļoti iespējams ir svarīgs šeit, ir tas, ka ir jāsaprot, kad ir runa par viedo lādēšanu un V2G, tad eh, šīs te viedums eh, ir eh, lādētājā un ne automašīnā pašā. Uh, Un tāpēc, eh, tad, kad mēs raugāmies uz eh, alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvas pārskatīšanu, mēs raudzīsimies, lai būtu nepieciešamie nosacījumi, lai eh, šie te lādētāji būtu viedi un lai mēs ar lādētāju starpniecību varētu pārvaldīt automašīnu lādēšanu un arī otra, otrā virzienā tātad baterijas enerģijas izmantošanu. Uh, Un tas ir svarīgi, e, e, ir jāsaprot tātad. E, vēlreiz gribu uzsvērt to, ko Sabīne teica. Saskaņā ar Eiropas likumdošanu CCS ir tas standarts, kas ir jāinstalē, un tas šobrīd jau ir visās uzlādes vietās uzlikts, un šī standārta uh, Eh, padarīšana par obligātu eh, tika darīta, lai ražotājiem un eh, uzlādes vietu ražotājiem būtu noteiktība, ka šis standarts nākotnē tiks Eiropā izmantots. Tātad CCS ir likumdošanā noteikta prasība, ko nosaka Eiropas likumdošana. Un, Šis standarts patiesībā mums ir jāsaglabā, lai nodrošinātu uh, to, lai saglabātu savietojamību Eiropā. Un tomēr, protams, ka ir svarīgi arī turmākajos dažos gados, kas mums ir Eiropā, lai tajā tiktu iekļauts arī V2G variants, un to mēs skatīsim arī alternatīvās enerģijas direktīvas pārskatīšanas procesā. Paldies! Liels paldies! Un tagad pāriesim pie deputātiem. No Eiropas Tautas partijas Vincerkungs lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, tas ir ļoti tehnisks jautājums, un es domāju, ka tas bija ļoti noderīgi šis pēdējais komisijas skaidrojums. Paldies viņiem par to, jo tas mums ļauj labāk saprast uh, visu šo te problemātiku. Patiesībā mums ir Eiropas standarts elektrības, elektriskajām automašīnām uh, uzlādes um, veidam, bet mums ir jādomā arī tālāk, tālākā nākotnē pēc dažiem gadiem, un es uzskatu, ka 2030. gada mērķis varbūt eh, tas ir par vēlu, ja mums ir jāpārdomā visa šī te uh, struktūra, jo zaļais kurs un uh, Tas, ko piedāvā Eiropas Savienība, ko tā vēlas dar darīt, tas vēl pātrinās elektromobīļu lietošanu turpmākajos gados, jo pilsoņi saņems stimulus izmantot elektriskās automašīnas. Un tad, protams, ļoti svarīgi arī nozarei saņemt šo te noteiktību, lai viņi zinātu, kādā virzienā tad strādāt inovāciju un pētījumu jomā, uh, lai viedās tehnoloģijas būtu arī efektīvas, un tomēr ir svarīgi panākt uh, savietojamību ar dažādiem ražotājiem gan Eiropas Savienībā, gan Japānā, bet uh, jādomā arī par mūsu autoražotāju priekšrocībām. Viņiem būtu jāspēj ražot automašīnas, uh, kuras varētu piekļūt arī globālajiem tirgumam. Mēs jau uh, runājām, diskutējām par um, vietāruņu uh, lādētājiem, par to, cik tur standartizācija ir svarīga un ka vajadzētu būt vienotam uh, lādētājiem un uh, arī varbūt būtu labi uh, Eh, paturēt šo eh, tēmātu atvērtu, jo tas ir ļoti tehnisks, tas, manuprāt, nav politisks jautājums, bet ar zaļo kursu mēs pavaram daudzas durvis un mums vajadzētu pārliecināties, ka mēs eh, veicinām viedo risinājumu, efektīvu risinājumu nākšanu tirgu visiem iedzīvotājiem. Paldies! Paldies, Salības kungs, jā, paldies logumrakstiesniedzējiem, ka viņš sniedz mums šo prezentāciju, paldies arī komisijai. Kaut gan mums ir jauns standārts, mums joprojām ir jādomā tālāk, jāmeklē vēl zaļākas un ilgspējīgākas iespējas, un tāpēc es domāju, ka mums ir jāpatur šis lūgumraksts uh, atvērts un jānosūta tas ITRE komitē. Paldies, Aukens kundze! Jā, es jums pilnībā piekrītu mm, piek iepriekšējiem diviem runātājiem, bet esmu nedaudz uh, pārsteigta, ka mums šeit ir jāpieņem likumi, jo tam taču vajadzētu būt pašas nozars interesēs, atrast veidus, kā to darīt. Dažkārt esmu tiešām pārsteigta, ka mums tas ir eh, jādara, proti, lai veicinātu inovācijas un nevis eh, to bloķētu. Ir dažas valsts, kas joprojām eh, vēl lieto dīzeli un gāzi, tā it kā nekas nebūtu noticis, nekādas klimata debats nebūtu, bet mēs visi zinām, kas ir noticis ar autorūpniecību dažās no mūsu dalību valstīm, bet uh, Jā, protams, jāaptur lūguma raksts atvērts, jānosūta tas itre un paraudzīsimies, vai šeit ir nepieciešama jauna likumdošana, un iespējams, ka ir. Esmu tomēr pārsteigta. Thank you. So now the... Paldies. Tagad lūguma raksts iesniedzēts. Lūdzu, Sandra kungs, jums ir divas minūtes noslēgumam. Thank you. Paldies. Īsti gribētu atsaukties uz komisijas teikto. Komisijas eh, plāns ir tagad desmit gadus nogaidīt, un tad būs astoņu miljonu automašīnu, kas to nevar uz ceļiem. Tas, manuprāt, nebūtu saprātīgi, maigi sakot. Otrakārt, čedēmo standarts. Eh, um, Es negribu, lai tas ir pretstrunā CCS standartam. Es gribu, lai Eiropas standarts grib to pašu, ko čedēmo. Uh, Un tad es sapratu, ka čadēmo standarts eh, nedarbojas eh, Eiropā. Nē, tas darbojas, jo citādāk Nissan automašīnas nevarētu tikt eh, lietotas šeit. Tie projekti, kas darbojas V2G, 90% gadījumu darbojas ar Āzijas automašīnām. Un tas nav tikai jautājums par uzlādes iekārtēm, te ir runa arī par automašīnām. Automašīnu ražotāji ir jāpiespiež. Um, jau, uh, tad, kad tās ir ražotas, šīs automašīnas aprīkot tās tā, lai tās kaut ko, uh, kaut kad to varētu, tā kā tas ir Āzijā. Uh, pēc tam tās aprīkot, tas ir pārāk dārgi, manuprāt, un nebūtu arī saprātīgi gaidīt un tad pārbūvēt 8000, es atvainojos, atvainojos miljonus automašīnu. Un tad divpusējā lādēšana, integrēt CC standartā to, jā, protams, tas ir mērķis. Uh, bet tam nav vajadzīgi pieci gadi. Ar iesaistītiem pusēm var apsēsties pie viena galda un padomāt, kā to varētu integrēt, kā mainīt normas un to īstenot, panākt, lai divus, trīs gadu laikā varbūt viņi to īsteno, lai šādas automašīnas nonāk tirgu, lai astoņu miljonu automašīna nebūtu uz ceļiem, kas eh, būtu tās augtās dumjās automašīnas un nevis viedās automašīnas, kas nevarētu dot eh, elektrību atpakaļ tīklā. Tas, manuprāt, nebūtu saprātīgi. Tas ir iespējams, tas vienkārši ir jāīsteno. Eh, tas ir jāapspriež un jāīsteno, un ilgte, visiem termiņiem vajadzētu būt īsākiem. Paldies! Liels paldies lūgumrakstiesniedzējiem! Mēs jūs uzklausījām uzklausījām arī komisiju un komitejas deputātus. Un um, to visu um, apsverot, mēs tātad uz, uzskatām, ka jāpatur šīs lūguma raksts atvērts un uh, jānosūta ITRE komitejai, lai tā varētu spriest par tālāko šī jautājuma likteni. Un mums ir jāņem vērā arī zaļais kurs un jāpielāgo automašīnas. Paldies! Tagad astotais punkts Tas ir uh, eh, 854 lūguma raksts no 2018. gada, ko ir iesniedzis kāds Vācijas pilsonis Vācijas dzelzceļa draugu biedrības vārdā par likumdošanas uh, izmaiņām attiecībā uz zināmiem transporta veidiem un, liku, un, un nodokļiem šajā jomā. Lūgumraksta iesniedzējs nav ieradies, un tāpēc es gribētu dot vārdu komisijai. Uh, Un tas ir Kubīcas kungs, kurš izteiksies lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Patiesībā lūguma rakstiesniedzējs prasa divas lietas. Te ir runa par PVN. Uh, Eh, transportam, turisma vajadzībām, te ir eh, specifisks likmes specifiskiem transporta veidiem, un viņš prasa arī nodokļu uzlikšanas eh, vietu mainīt. Tātad runājot par likmēm, varbūt standarta likmes un pazeminātās likmes, tā ir dalība valsts elastība tagad. Uh, Un šajā ziņā tas, ko lūgumraksts iesniedzējs prasa, ir iespējams, bet nav iespējams paredzēt nulles likmi, bet komisija ir piedāvājusi 2018. gada janvārī jauns noteikums par šo likmi, kas ļauj nelielu elastību, un tas ļautu arī pieņemt nulles likmi. Tātad šajā gadījumā lūgumraksts iesniedzējs varētu uh, panākt šo te nulles likmi dzelzceļam. Uh, un uh, pazemināto likmi autobusiem un uh, standarta likmi aviācijai. To dalība valsts varētu ieviest. Te ir runa par politisku jautājumu, un nākamā diskusija um, ir paredzēta janvārī Horvārijas prezidentūras vadībā padomē, un redzēsim, kāds tur būs rezultāts, bet tam būs vajadzīgs zināms laiks. Otra daļa ir nedaudz sarežģītāka, proti, kur uzlikt nodokļus pasažieru transportām. Tagad tas ir atkarīgs no attāluma. Tātad, ja runa par starptautisko pasažieru pārvadājumiem, tad divas valstis uzliek šos nodokļus, un komisija, tad, kad stājās spēkā vienotais tirgus, jo 92. gadā komisija teica, ka izejas punkts ir nodokļu uzlikšanas vieta, un tad dalībvalstīm ir izvēle. Uh, viņš šeit prasa to pašu logumrakstu iesniedzējs. Uh, diemžēl komisijas priekšlikums netika pieņēmts 93. gadā, un kopš tā laika mēs strādājam uh, pie tādas pārējas sistēmas, jo noteikumi un likmes arī toreiz nebija strikti noteikti, jo um, dalībvalsts nevarēja par to vienoties, bija daudz uh, atkāpes un izņēmumi, nevarēja vienoties par kaut kādu minimumu vienotiem tirgumu. Tagad komisija ir piedāvājusi uh, noteikuši šai galīgajai sistēmai. Diemžēl, nu ne diemžēl, bet eh, tas ir tāds milzīgs projekts un eh, priekšlikums numur viens bija eh, tikai par precēm, ko mēs tātad vēl neesam panākuši. Mēs neesam vēl panākuši konkrētus priekšlikumus par pakalpojumiem, kas ietver arī pasažieru pārvadāšanu, un ka to varētu mm, ņemt vērā mainot nodokļu uzlikšanas vietu. Uh, Tas ir eh, iekļauts komisijas paziņojumā padomēju un eh, parlamentam, un to mēs varam tikai eh, pateikt, kāpēc nav šis priekšlikums par pakalpojumiem. Tas ir ļoti sarežģīts temats, PVN vienmēr ir sarežģīts temats, bet pasažieru pārvadājumi ir tāds kā izņēmums un precēm. Uh, tur ir lielāka nepieciešamība pret, pēc šiem kopīgiem noteikumiem, bet uh, vairākums pakalpojumu, um, tur tiek uzlikts nodoklis uh, mērķu vietā, negrib pārāk tehniski detaļās iedziļināties. Paldies! Muchísimas gracias! Liels paldies! Uh, un tagad uh, mēs uzklausījām komisiju, un tagad uzklausīsim politiskās grupas. Jā, paldies. Komisijas teiktais uh, ir nozīmīgs. Tā ir tā pozīcija, kur mums vajadzētu ievērot. PVN lielākoties ir nacionālā kompetence, ir uh, labi, ka ir ieteikumi un elastība ES līmenī, lai dalībvalsts varētu izvēlēties uh, Un līdz ar to, jā, mēs varam paturēt šo jautājumu atvērtu, jo uh, sabiedriskais transports arī ir daļa no zaļā kursa. Visi uh, lūgumraksti, eh, kas līdz, ir aps, līdz šim ir apspriesti, ir daļa no zaļā kursa, un mums būs nepieciešamība elastība, nepieciešama elastība šajā jomā. Mums ir uh, jau uh, apspriežs. Uh, um, kerozīna nodoklis, tur arī var būt tāda PVN pieeja, bet paturēsim atvērt šo lūgumu rakstu un varbūt uzklausīsim arī ITRE komitejas uh, viedokli. Tā, manuprāt, būtu atbildīgā komiteja. Tran, jā, protams. Paldies. Sīs, Mrs. Auken. Aukens kundze. Eh, well, we, we... Mēs zaļie, protams, uh, esam par šo uh, lūgumu rakstu un gribam uh, piespiest komisiju darboties ātrāk. Transports Eiropā, nu tas ir, protams, te ir jāsadarbojas ar Tran un, protams, lūgumu rakstam jāpaliek atvērtam. Paldies! Esam visus uzklausījuši, gan komisiju, gan mūsu komitejas pārstāvjus un lūgumraksts paliks atvērts. Es ceru, ka saņemsim vēl komisiju no Eiropas par pārunām pievienotās vērtības viedokļa, nodokļa um, jomā. Gaidīsim informāciju jo ļoti svarīgs punkts šajā pievienotās vērtības nodokļa visā jomā ir tieši transports. Un kā es jau teicu, gaidīsim informāciju. Un devītais punkts. 2, 4, 7, 19. Um, Lūguma rakstiesniedzējs ir no Somijas. Runa ir par uh, elektroautomobīļa aplikšanu ar nodokļiem. To minēna kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Šis lūguma raksts satur divas lietas. Te ir gan par tiešajiem, gan netiešajiem nodokļiem. Tātad vispirms es runāšu par vienu pusi un mana kolēģe par otru. Šai šis lūgumraksts noslēdz. Tas ir saistīts ar tas attiecās uz to, kā aplikt ar nodokļiem mašīnu uzlādēšanu darba vietās uz darba devēja rēķina. Uh, Un Un šeit mēs, tad tas ir viens, tā ir joma, kas vienkārši nāk klāt pie tām, par kurām jau ir noteikti likumi un noteikumi, kā piemēram izmanto telefonu darba vietā un tam līdzīgi. Un darba devēji var šeit rīkoties pēc saviem ieskatiem. Šeit tieši šai jomai nodokļu iekasēšanā nav nekādas pārobežu dimensijas, un Šeit nav arī nekādi diskriminācijas grau, draudi nacionalitātes vai tautības dēļ, un komisija arī šeit nevar iejaukties, tāda tiesība tai nav. Manuprāt, par tiešajiem nodokļiem es būtu pateicis pietiekami, tagad došu vārdu savai kolēģei par netiešajiem. Paldies! Lūguma rakstiesniedzējs mikrofons izslēdzās. Tagad ieslēdzās par dīzeļa un gāzes patēriņu aplikšanu ar nodokļiem. Ja runa ir par personīgo automašīnu, šeit ir jābūt, eh, nu, lēmumu jāpieņ, ja pieņemtam vienprātīgi, komisija nav nākusi klajā vēl ne ar ko. Eh, valsts, dalība valsts ir atbildīga par nodokļu iekasēšanu šajā jomā, gan par ceļu nodokļiem, vai gan par diskriminācijas novēršanu. Un mums Nav arī nekādu pazīmju, ka Somijā būtu kādi diskriminācijas gadījumi. Mums ir enerģētikas nodokļa direktīva, kurā ir noteikti um, šie, šīs nodokļu likmes vai apjomi, un sakarā ar zaļo kursu nākamajā, tad 2021. gadā būs priekšlikums. Un šķiet, ka arī šajā jomā mēs neko neesam pārkāpuši un neredzam, ka komisijai te būtu, kas jā, būtu jāiesaucas. Jāra kungs un Aukenes kundze. Jāra kungs. Man ir argumenti gan slēgt lūgumu rakstu, gan paturēt to atvērtu, un tie ir vienādā um, daudzumā. Margareta, kā tu domā? Nu, protams, ka visdrīzāk paliksim pie atvērtās pieejas, bet, Margareta, es gribētu dzirdēt tavu viedokli. Nu, protams, ka tā ir dalība valsts likumdošana. Es būtu ļoti um, nelaimīga, ja vācu automobīļu ražotāji iejauktos automobīļu nodokļu likumdošanā Dānijā vai kurināmā vai degvielas uh, aplikšanā ar nodokļiem Dānijā. Šis ir jautājums, kur Nu, mēs runājam par eh, zaļi, zaļumošanu, bet es šaubos. Man tiešām ir šaubas par tā liederīgumu. Mans priekšlikums saka priekšēdētājs slēgt lūgumu rakstu. Mēs esam uzklausījuši komisiju. Komisija šeit nav atbildīga. Uh, atbildīga vai pilnvara šeit ir dalība valstī, un šajā gadījumā tā ir Somija, un komisija arī ir atzinusi, ka nekādas pozitīvas diskriminācijas arī šeit nav, bet ja Jāra kungs un ja Aukenes kundze grib, lai tā paliek atvērta, lai logumraksts paliek atvērts, tad varam jau varam piekrist un skatīt šo vairāk eh, vienā kontekstā ar zaļo kursu. Vai slēdzam? Jūsu priekšlikums Es domāju, ka mums vajadzētu paturēt to atvērtu, līdz būs lielāka skaidrība, bet tas ir uz noteikti uz, nu, tikai uz noteiktu laiku. Skatīsimies, kas notiks ar zaļo kursu, un tad domāsim tālāk. Paldies! Tagad gaidīsim direktīvas um, pārskatīšanu. Nākamais ir desmitais punkts. Jautājums ir pārcelts uz vēlāku laiku pēc lūguma rakstiesniedzēja lūguma. Un 11. ir auditoru tiesas informācija, au, informācija no auditoru tiesas revīzijas palātas Turtelburmas kundze uzstāsies desmit minūtes. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar ziņojumu. Kā jūs vērtējat komisijas šīs publiskās konsultācijas vai atvērtās konsultācijas? Lūdzu, paldies. Tātad desmit minūtes. Nekādas steigas nav. The chair. <laughs> Now, perfect. So you have 10 minutes and thank you. Tātad desmit minūtes. Ļoti priecājos, ka esat šeit. Paldies, priekšēdētāji, godātie komitejas locekļi. Paldies par iespēju iepazīstināt jūs ar ziņojumu, ko izstrādājusi revīzijas palāka, palāta komisijas publiskās konsultācijas, liek iesaistīties eh, pilsoņiem, bet to pasākumi nav īpaši efektīvi vai īpaši tālajoši. Un mēs esam vērtējuši, kā komisija ir iesaistījusi cilvēkus savās konsultācijās, un mums ir Um, tātad e, revīzijas palāta ir īpaši izvērtējusi, kādas metodas komisija izmanto. Because this is not working, this seems not working. Okay, okay, sure, yes, thank you so much. I will first. Tātad vispirms es paskaidrošu, kāpēc auditēšana tika veikta un ko tā aptvēra. Uh, un tad iepazīstināšu ar atklājumiem un secinājumiem un ieteikumiem. Tātad, kāpēc audits tika veikts saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu 11. pantu? Komisijai ir tiesības konsultēties ar pilsoņiem visās jomās. Uh, Turklāt šīm konsultācijām jābūt plašām un pilsoņiem un citiem iesaistītajiem jābūt tādējādi iespēja iesaistīties politikas veidošanā. 2001. gada um, stratēģija paredzēja, ka šī pilsoņu iesaistīšana ir jāpaplašina. Uh, un mūsu stratēģija 18. un 20. gadam paredzēja, ka mums īpaši jāpievērš šim jautājumam, un arī Eiropas parlaments vēlējās no mums vairāk uzzināt par to, kas īsti notiek šajā jomā. Ko mēs darījām? Mēs vērtējām, vai publiskās konsultācijas ir efektīvas un vai tiek izmantot arī cilvēku ieteikumi. Uh, vai tie tiek izmantot, lai izstrādātu komisijas darba tādu programmu vai ietvaru, kā cilvēki tiek iesīs, iesaistīti un vai ievāktie dati un informācija tiek analizēti un tiek, un tiek tā kā izmantoti tādā vai noved pie efektīviem rezultātiem. Uh, Komisija apmēram simtreiz gadā veic šīs um, konsultācijas, 26 šādas konsultācijas, 3, 2 gadu laikā mēs izanalizējām un auditējām, gan tātad mēs uh, devāmies uz valstīm, runājām ar darbiniekiem, runājām ar pilsoņiem, kas tika iesaistīti, izmantojām ekspertu grupas. Uh, un veicām arī pētījumu par to, kā tiek uztvērtas komisijas aktivitātes. Un tie bija, tas bija diezgan liels cilvēku skaits un saņēmām vairāk nekā 2000 atbilžu. Tad ko mēs atklājām vai konstatējām? Komisija izmanto tādu kā instrumentu kopumu un 2017. gadā tika pieņemtas vadlīnijas, kurās ir apkopot galvenie tādi noteikumi un ieteikumi, kā vispār strādāt cilvēku iesaistīšanā. Mēs konstatējām, ka divas trešdaļas no iesaistītajiem bija apmierināti ar, šo, ar to, kā notiek pilsoņu iesaistīšana. Uh, komisija ieņēma pirmo vietu kā partneris, kas informē par savām aktivitātēm OECD valstīs, kā tāds galvenais, aktīvākais dalībnieks. Un tad vēl varam, ja jūs tagad paskatāties uz labo aili, tad var teikt, ka uh, publiskās konsultācijas notiek diezgan, nu tieši šie skaitļi ir tādi vidēji, diezgan pieticīgi, un tikai pēdējā šie 4 līdz 6 miljoni, tas ir iesaistīto cilvēku skaits, tas ir tāds iespaidīgs skaitlis, bet pārējie ir tādi pieticīgi, sevišķi, ja mēs paņē, paturam prātā, ka 500 miljonu cilvēku dzīvo Eiropas Savienībā un un viņi visi ir, tā teikt, jāsasniedz. Konsultāciju stratēģija ir daļa no procesa, nav skaidrs, kurus instrumentus komisija kad izmanto, kāds ir kāda, inst, kura instrumenta efekts, un arī dalībnieku skaits ļoti mainās, un um, arī šīs jautājuma lapas vai anketas bija pieejamas tikai angļu valodā, un dažkārt eh, vispār nekādu tilkojumu, ne, tulkojumu nebija, un tas daudziem cilvēkiem arī padara visu šo lietu nepieejamu. 93% uh, eh, tad bija noteikti, bija ievēroja noteikto laika termiņu informācijas iesniegšanai, bet tas tā nebija visos gadījumos. Tā, ko mēs vēl atradām, nu, nu konstatējām? Šeit var redzēt, vas, tad, konsultācijas vasarā un ziemā ir ļoti lielas atšķirības atkarībā no uh, ģeogrāfiskā izvietojuma Vācija un Austrija ir visaktīvākās, un var redzēt, ka dienvidos ir atšķirības, kā atšķirās situācija ziemeļos, Eiropas vidienē un dienvidos. Un labajā pusē var redzēt, ka 40% no aptaujātajiem uh, piedalījās tikai pēdējās divās konsultēšanas dienās. Runājot par informācijas, tādu apgādu ar informāciju vai informācijas pie, piešķiršanu vai došanu šajā visā šajā procesā, uh, var redzēt, ka dati tika procesēti, apstrādāti diezgan vāji, arī analīze netika veikta ļoti īpaši kvalitatīvi un, un nebija arī pietiekama atgriezeniskā saikne par to, kāda iedarbība vai kāds efekts ir bijis konsultācijām. Komisijas uh, nu, tāds, nu, ietvaram mēs varam piedāvāt, ka ir labāk, ir jāuzlabo šis konsultāciju process, jāpadara efektīvāks, un komisijai vajadzētu definēt īpašus kritērijus vai pazīmes, ko tā vēlas izpētīt. Un vēl Otrais ieteikums - konsultācijas stratēģija, lai panāktu lielāku cilvēku iesaistīšanos. Konsul komisijai ir jāpaskaidro, kādas konsultācijas tā ir izvēlējusies tieši kādiem aktivitāšu vai darbības veidiem. Un jānosaka arī, kāds ir mērķis, kā tik izmantota uh, šī iegūtā informācija un arī jānodrošina tulkošana Eiropas Savienības valodās. Un ja ir tikai trīs cilvēki, kas piedalās publiskā konsultācijā, tad mm, tas ir daudz par maz. Un, kā es jau teicu, ir vajadzīgs arī tulkojums, un cilvēkiem jābūt skaidrībai, kam tas viss ir vajadzīgs tad um, aktivitātes, kas ir paredzētas uh, ar pēc iespējas lielākai cilvēku iesaistīšanai. Komisijai vajadzētu pielāgot komunikācijas pasākumus, optimizēt tos un labāk izmantot. Ja, teiksim, jums ir atbildes no pieciem cilvēkiem, bet jums kopā ir 500 miljoni, tad tās nav īpaši reprezentablas. Uh, un tāpat labāk jāizmanto komisijas pārstāvniecības dalību valstīm. Tad par valodām. Daži, kā es jau teicu, dokumenti bija tikai pieejami angļu valodā, šīs anketas un jautājumu lapas, un šeit Protams, būtu jānodrošina tulkojums un jābūt arī paskaidr, iz, izskaidrošanas darbam. Datu apstrāde un drošība. Dati jāapstrādā, pasargājot tos no manipulācijām, jāpielieto ļoti augsti standarti. Šobrīd vēl nav skaidrības vai informācijas ievākšanas un apstrādes sistēmas ir pilnīgi drošas un tām nedraud nekāda ļaunprātīga izmantošana. Tas ir sistemātiski jāpārbauda un datu apstrāde ir, es zinu, ka komisija aktīvi strādā pie tā, un pēdējais atgriezeniskā sakne, uh, saiknē uh, ar cilvēkiem, kas sniedz atbildes, uh, Šeit šai atgriezeniskai saiknē jānotiek bez kavēšanās un jāpaskaidro arī cilvēkiem, vai tas, ko viņi ir darījuši zinām, vai tas tiek ieviest, tiks ieviests tālāk komisijas turpmākajā darbā. Un es labprāt uzklausīšu jautājumus šis ir jautājums, jau sektors, kas ir tā ļoti laba iniciatīva, bet noteikti var darīt vēl daudz vairāk un ir trūkumi un tādas lietas, ko noteikti var uzlabot. Jā, paldies. Vispirms došu vārdu komisijai. Antonina Fipilonī. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies revīzijas palātai par šo ļoti labo ziņojumu. Mēs ļoti priecājamies, ka esam to saņēmuši, un tas parāda, ka komisija konsultējas ar iedzīvotājiem labi. Tā tad tiek atzīts, tā skaitā no arī no ECD puses, un vēl jau vairāk, kas mums ir svarīgi no iedzīvotāju puses, ka tas, kā mēs konsultējamies, ir labi, un pieaug arī līdzdalība pozitīvais viedoklis, atgriezeniskā saikne arī pieauga. Tas, protams, mūs iepriecina. Jā, mēs piekrītam, ir lietas, kuras varētu uzlabot. Mēs paši esam arī uh, analizējuši savu labākas likumdošanas politiku. Un uh, rekomendācijas sakrīt, mums ir jākontaktējas vairāk, ir jānodrošina arī maksimāla datu aizsardzība un vienlaicīgi jāsniedz arī atgriezeniskā saikne. Mēs strādājam, lai tagad mainītu savu sistēmu, atbildētu uz rekomendācijām. Esam pieņēmuši visas jūsu rekomendācijas. Tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums mūsu jaunās komisijas tālākajā darbā pie labākas likumdošanas un centīsimies arī daudz apjomīgāk un ap, eh, lielākā intensitātē konsultēties ar iedzīvotājiem. Paldies, Alkens kundze! Is Peter coming? No, okay. Yeah. Thank you very much. Paldies. Atzīšos uzreiz, neesmu lasījusi šo ziņojumu. Tas, ko es uh, dzirdu, ir, ka ir iespējami uzlabojumi. Atceros, vasarā Dānijā neviens nebija dzirdējis par eh, uzklausīšanu vai šo sabiedrisko apspriešanu. Un Vācija bija vienīgā, kas bija ļoti aktīva šajā jautājumā. Ar mani sazinājās pēc tam kāda sporta organizācija jauniešu, un viņi zināja, ka tas notiks, viņi ar ziemas vasaras laika maiņu zaudē svarīgu stundu. Ja mēs izmantojam šo instrumentu, tad mums ir jānodrošina, ka cilvēki ir informēti par to. Cik iedzīvotāji ir Vācijā, Pēter? Diezgan liels skaits, manuprāt, ir. Tā kā pat šie 5 miljoni, kas tika pieminēti, ir eh, salīdzinoši neliels skaits. Tas, kas mums šeit lūgumraksta komitejā arī ir aktuāli, ir uh, caurskatāmības trūkums padomas darbam. Ja mēs varētu sekot likumdošanas veidošanas abas puses, nacionālajie parlamenti un nacionālā presa redzētu, ko viņu pašu valdības dara. Es domāju, ka tas būtu daudz efektīvāks instruments eh, cilvēku līdzdalībai, ja viņi varētu sekot tam, ko dara viņu valdība. Viņi nezin, ko, ko tās dara darba grupās Un ombuds 2018. Eh, gada maijā sagatavoja labu ziņojumu, bija laba atbilde no AFCO komitejas un arī lūgumrakstu komitejas pagājušā gada janvārī. Viennozīmīgi atbalstot eh, to, ka padomē vajadzētu ņemt vērā ombuda ziņojumu ieteikumus. Un ir skaidrs, ka ja mēs nevaram izsekot tam, kas notiek, un tālāk tādas viltus uh, ziņas veidojot, kā piemēram eh, attiecībā uz pārējo uz vasaras laiku un ietaupīto enerģiju. Es saprotu, Somijā varbūt uh, uh, pilnīgi bezjēdzīgi ir griezt pulksteni, ja neredzot sauli nevienā ne otrā variantā, bet citur tas ir ļoti aktuāli. Katrā ziņā vajadzētu skaidrāk redzēt faktus. Parasti, izmantojot šo sistēmu, veidojot eh, likumdošanu, mums ir ekspertu uzklausīšanas, skaitļi un tā tālāk. Padomājot par eh, cilvēkiem, eh, kas šeit strādā un ceļo vairākas reizes nedēļā, Cik slikti veselībai būtu nepārtraukt grozīt pulksteņus. Man patīk vasaras laiks, varbūt tāpēc man ir šāda problēma. Arī kā māte es atceros šo laiku, un tas nebija tik grūti. kāpēc mums vajadzētu nodrošināt uh, ka mums ir pamats līdzdalībai. Manuprāt, pirmajā un desmitajā pāntā ir rakstīts, ka pilsoņiem ir tiesība piedalīties demokrātijā pēc iespējas caurskatāmāk, bet ja viņi nespēja izsekot eh, savu valdību darbam, tad viņiem nav nekāda iespēja. Un tad eh, kādu varbūt varēsim arī aizsniegt ar šiem pasākumiem. Ja jūs sakat, ka vislabākais eh, rezultāts tiek sasniegts eh, apspriešanā par eh, vasaras laiku, nu tas ir skandalozi. Es domāju, ka jums ir jāpievieno liela prasība, kuras jums minēja, tā skaitā arī, ko ombuds sacīja, ka mūsu valdībām arī ir jārīkojas. Nevis tikai uh, apgalvot, ka Eiropas Savienība ir starpvaldība iestāde. Nē, mēs esam eh, likumdevēji, un tas ir atšķirīgi, kā tas šobrīd notiek padomē, atšķirīgi no tā, kas diplomātijā ir eh, pieņemts. Nu, viņiem ļoti nepatīk caurskatāmība. Jāra kungs. Vispirms paldies par šo pētījumu, paldies arī par to, ka īsi eh, prezentējāt to. Tas bija tāds ļoti deputātiem piemērots uh, kopsavilkums. Jā, Eiropas Savienībā mums ir uh, demokrātija, un bieži vien tiek teikts, ka Eiropas Savienība varētu būt tuvāka uh, cilvēkiem arī manā valstī, un uh, šīs publiskās konsultācijas ir parasti labs līdzeklis. Jūs arī to prezentējat, ka tās ir lielisks iespējas eh, konsultēties ar cilvēkiem. Un mums tas ir nepieciešams, to mēs vēlamies, jo mūs interesē pirms likumdošanas priekšlikums tiek eh, virzīts uz priekšu. Mēs uzskatām, ka ir eh, jāuzklausa pilsoņu viedoklis Eiropā. Un tas, protams, nozīmē uh, ka uh, valodai ir jābūt uh, pieejamai, proti to mēs pilnībā atbalstām, uh, ir jārunā ar komisiju, nav nekādas jēgas, ja sabiedriskās apspriešanas uh, valodas ir tikai um, trīs galvenās, lielākā daļa pilsoņu līdz ar to uh, tiek izslēgtas. Uh, mēs īstenojam, taču šīs publiskās konsultācijas nevis lobbystiem vai interešu pārstāvjiem, mēs tās organizējam pilsoņiem. Gandrīz jau pateicu, kā tu un es. Un līdz šim pilsonim vēl ir jātiek, pirmkārt jau ar valodu, tas parādījās prezentācijā, un otrkārt, kā to, uh, šo informāciju izplatīt. Uh, Un tad, kad ir apmeklētāja grupas, tad es prasu, vai jūs zināt, ka kaut kas tas, tāds pastāv. Bieži vien tiek kritizēta Eiropas uh, likumdošana, un tad es viņiem saku, uh, jūs jau varējāt izteikties par šiem likumdošanas projektiem, bet lielākā daļa to nezina, un uh, tas ir jāpadara pieejamāks. Un šī sistēma, protams, ir jāpadara arī uh, imūna pret manipulācijām. Tur es jums piekrītu un piekrītu arī uh, par atgriezenisko saiti, jo mēs taču nevaram. Uh, tā tad uh, ir pietiekami daudz dalībnieku, mēs nevarēsim pie katra vērsties personīgi. Paldies par jūsu viedokli, mēs to ņemam vērā. Nē, kā te jūs to iedomājaties, es jums piekrītu, ka ir vajadzīga šī te atgriezeniskā saite. Uh, jo cilvēks ir piedalījies, un tad viņam būtu motivācija piedalīties vairāk. Paldies vēlreiz, uh, un es jums piekrītu, ka mums ir vajadzīgas šīs publiskās konsultācijas. Tas ir centrāls demokrātisks instruments, un tādējādi varam arī tuvināties vēlētājiem. Diemžēl šis instruments ir vēl pārāk uh, maz pazīstams, un es ceru, ka jūsu pētījums uh, dos ieguldījumu tajā, ka uh, būs jaunas idejas, kā uh, to tiešām popularizēt Eiropas Savienības pilsoņu vidū, nevis um, uh, vienkārši kritizēt, tad, kad likums jau ir gatavs, uh, bet katrs cilvēks var piedalīties likumdošanas procesā jau no paša sākuma. Tā ir milzīga iespēja, kas, manuprāt, tiek pārāk maz izmantot. Pues muchísimas gracias, quería agradecer. A... Jā, paldies. Vēlētos pateikties eh, revīzijas palātai par ierašanos, arī par prezentēto ziņojumu. Tas varētu mudināt, eh, uzlabot lietas. Dažkārt ir interesanti redzēt, kā cilvēki piedalās eh, vai nepiedalās attiecīgi šajās uz, uzklausīšanās un apspriešanās. Un dažreiz cilvēkiem ir grūti saprast, kā viss šis process notiek. Ja cilvēks, parasts cilvēks, nesaprot, kā tas darbojas, nav informēts, eh, kurā interneta adresē viņiem tad eh, jāiet, vai nav pieejams eh, visu dalību valstu valodās. Nu, mums ir jāpielāgo, acīm redzot, visu 21. gadsimtu mēdījiem, cenšoties sasniegt Eiropas Savienības pilsoņus. Mēs jūsu darbu varēsim izmantot eh, šajā procesā. Mums jāatceras, ka cilvēkiem savulaik bija viegli izmantot radio, bet nu, kaut kā mums ir eh, jās, jāsniedz šī informācija plašākai sabiedrībai. ir svarīgi pieminēt arī lūguma rakstu komitejas lomu. Mēs esam kā vārti Eiropas iedzīvotājiem uz Eiropas institūcijām. Mums e, bija laba šī iniciatīva, manuprāt, aicināt jūs no revizijas palātas ierasties un prezentēt mums, kā mēs varam uzlabot sabiedriskās apspriešanas procedūras. Tie ir svarīgi pasākumi, Mums ir jāpara šī plaisa starp iestādēm un pilsoņiem. Mums jācenšas sasniegt viņu uz vietas, tur, kur viņi dzīvo. Un es ceru, ka eh, jūsu darbs palīdzēs uzlabot šīs lietas. Un eh, cilvēki sapratīs, ka Eiropa ir kaut kas tāds, kas varbūt daļa no viņa, viņu dzīves, da, daļa no televīzijas, no radio. Paldies jums par ierašanos, un tagad, protams, tas mūsu ziņā censties uzlabot eh, to, kā mēs strādājam, cenšoties efektīvāk sasniegt Eiropas Savienības pilsoņus. Ejam tad tālāk, 12. punkts darba kārtībā, lūgumraksts 96 2019, ko iesniedz Spānijas valstspiedrīgais Arnao Domenek Romero par standarta gaisa piesārņojuma līmeņu noteikšanu ES līmenī. līmenī un transporta līdzekļu klasifikācijas attieksmes ierobežojumu noteikšanai. Lūgumraksta iesniedzējs nav klāt, tāpēc došu uzreiz vārdu komisijai. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisijas dienesti, protams, ir informēti par šajā lūgumrakstā paustajām bažām. Sākšu eh, ar to, ka apkārtējās vidas eh, gaisa kvalitātes eh, direktīva nosaka, ka piesārņojušos vielas nedrīkst pārsniegt direktīvā noteiktos robežvērtības. Ja tas tiek darīts, tad dalību valstīm ir jānosaka dar, eh, gaisa kvalitātes plānus, kas ietver atbilstošus pasākumus, lai eh, pārsniegtās periods ir pēc iespējas īsāks. Atbildīgās ir eh, dalību valstu kompetentās iestādes, un viens no pasākumiem, kas ir iespējams, paredz arī uh, transporta līdzekļu iebraukšanas ierobežojumu izmantošanu. Komisija uzskata, ka informācijas un datu sniegšana par eh, pilsētu vides eh, transporta līdzekļu izmantošanu varētu tikt uzlabota. Vienotās digitālās eh, pieejas regula nosaka noteikumus, kas ir pieņemami vairākās jomās, tā skaitā informācija, kas sniedzama uh, Ehm, transporta līdzekļu vadītājiem. Visai informācijai ir jā, jābūt viegli saprotamai, un tas 23. gada beigām dalību valstīm ir jānodrošina, ka tur, kur tas ir nepieciešams, iedzīvotāji var tiešsaistē pieteikties e, šīm uzlīmēm attiecībā uz e, transporta līdzekļu izmantošanu ierobežotās teritorijās. Visas pārmaiņas vēl nav pabeigtas vēl nav pieņemts arī lēmums par iespējamu publikāciju. Šis e, temats tiks risināts e, tālākos dokumentos. Kas attiec uz viedo mobilitātes plānu, kas, kurs, e, kur pieņemšana paredzēta šajā gadā kā daļa no zaļā kursa, tas pats ir sakāms arī attiecībā uz pilsētvidas mobilitātes stratēģiju Eh, kur mēs arī skatīsim šo jautājumu un par, eh, skatīsim arī, eh, kādus soļus īstenot nākotnē. Vēl viens elements. Pārskatītās vadlīnijas šajā jomā ir publicēts pagājušā gada oktobrī tā skaitā arī eh, tieši pār eh, pilsētvidas eh, transporta noteikumiem. Vēlos arī norādīt, ka parlam Eiropas parlaments ir sniedzis finansējumu sagatavošanas darbībām, kas palīdzēs izstrādāt lietotājiem draudzīgas informācijas sniegšanu autovadītājiem kur, piemēram, ir paredzēta standartizēta datu sniegšana izmantojot eh, aplikācijas vai navigācijas ierīces. Tāpat ir paredzēts arī nepieciešamās informācijas apkopošana, lai izpildītu attiecīgās regulas prasības. Thank you very much. Now, Mr. Jār. Jāra kungs. Jā, manuprāt, lūguma raksta iesniedzējs ir pieminējis ļoti svarīgu problēmu jo mēs, eh, ja mēs tā turpināsim kā līdz šim ar dažādo klasifikāciju, dažādām uh, braukšanas zonām, dažādām uzlīmēm, caurlaidēm, klasifikācijai, automašīnām, uh, vides plāksnītēm un tādām lietām, tad mēs tik rūpīgi, grūti veidot to ceļošanas brīvību un vienreizēto tirgu vienkārši sagrausim. Man kā vācietim ir grūtība saprast manu Vācijas sistēmu. Uh, jā, um, automašīnas um, šī uzlīme, jā, to es daboju un to es ielīmēju sev logā, bet dažās uh, um, pilsētās ir atsevišķas ielas slēgtas. Kā tad uh, kāds Bulgārijas vai Grieķijas turists, lai to saprot? Ja es to nesaprotu, ir ļoti labi, ka viņš braukā pa Eiropu, ceļo, izmanto vienoto tirgu, bet ja viņš pēkšņi saskars ar šādām uh, Eh, krāsainām plāksnītēm, kur informācija, protams, ir tikai vāciska, kā viņš to lai saprot. Tātad ne tikai šīs informācijas plāksnītes uzlīmes būtu jāvienādo arī navigācijas sistēmās, tad būtu jāsņem brīdinājums, jo savādāk eh, cilvēks saskars ar milzīgām problēmām, ja viņš iebrauc eh, zonā, kur viņš nedrīkst iebraukt, tad viņš maksā soda naudu, tas ir kontraproduktīvi. Uh, Tāpēc taču mēs neradījām ceļošanas brīvību, lai kaut kas tāds notiktu. Tātad šeit eh, pat pašvaldības var eh, nākt klājā ar savām idejām, un katrs var savā teritorijā darīt uh, ko grib, bet eh, es gribētu aicināt komisiju apelēt pie dalībvalstu saprāta. Visi, protams, saka, mūsu sistēma ir labākā, bet mums šeit ir vajadzīga, vien, vajadzīgi vienādi eh, noteikumi, nevis administrācijas interesēs, bet pilsoņu interesēs, un es gribētu paturēt šo lūgumrakstu atvērtu. Aicinu transportu komitejai steidzam skatīt šo jautājumu. Es eh, zinu, ka ar ceļu maksas sistēmām jau pie tā tiek uh, strādāts, jo tur ir līdzīgas problēmas. Cilvēks nobrauc kaut kur ne tur, viņam jāmaksā par ceļu, bet viņš to nezina, tad viņš saņem saudu, soda naudu. Man nav nekas pret šo sistēmu, bet visiem pilsoņiem ir jābūt iespējai to saprast, un sistēmai ir jābūt vienotai. Izauken. Aukens kundze, lūdzu. Jā es varētu piekrist, bet ir sarežģīti, jo mums ir, nu jā, visās valstīs bieži vien turisti ir problemātiskā situācijā, bieži vien viņi nemaksā arī savus sodus, to esam piedzīvojuši. Bet jā, ja mēs varētu kaut ko darīt, lai uzlabotu gaisa kvalitāti, uh, Eh, izņemot dīzelgaitas metodus un to, ko viņi dara Kopenhāganā, viņi vienkārši mērīšanas stacijas izlika nedaudz ārā, lai nav tik tuvu mašīnām, un tagad rezultāti ir lieliski. Gaisa kvalitāte pēkšņi ir lieliski uzlabojusies, eh, vienkārši pārvietojot šo um, datu vākšanas staciju. Uh, Tas uh, ir eh, gudri varbūt, bet uh, tas neko daudz nedod un cilvēki iet bojā joprojām. Es nezinu, ko šeit īsti darīt. Ir sarežģīti kaut ko darīt. Mēs varētu izvirzīt uh, prasības, bet tās netiek ievērots un komisija, manuprāt, pie, pie, pārāk ilgi ir pieļāvusi to, ka gaisa kvalitātes direktīva tiek pārkāpt un tā ir ļoti būtiska problēma. Uh, jo uh, visās valstīs uh, rezultāti ir tādi, ka mm, standarti netiek ievēroti. Varbūt mums vajadzētu būt uzstājīgākiem un, jā, protams, turisti, bet uh, viņus skar problēmas daudz viet. Es domāju, ka viņiem vienkārši ir jā domā par to, kā informēt cilvēkus, ja viņus interesē tiešām gaisa kvalitāte šajās valstīs. Perfekto. Ļoti labi. Tagad uh, komisija ir uzklausīta un uh, komitejas deputāti. Un uh, mēs paturam lūgumu rakstu atvērtu. Un tagad uh, lūksim komisiju mūs arī informēt par plānotajiem uh, soļiem, pasākumiem Un uh, lūksim arī TRAN komiteju. Pēter, jūs minējāt TRAN, jā? Ja? Tātad to mēs visu nosūtām TRAN. TRAN komitejai, Transporta un turismu komitejai. Te ir runa par uh, likumdošanas harmonizāciju attiecībā uz dažādām caurlaidēm, uzlīmēm, attiecībā uz gaisa kvalitāti, un komisija informēs mūs par uh, saviem pasākumiem. Paldies par šo punktu, un tagad 13. darbkārtības punkts, 837 lūguma raksts no 2018. gada, to ir iesniedzis Markus Baumskarts, Vācijas pilsonis par gaisa piesārņojumu, ko rada aviācija. Bambartkungs nav klāt, došu tāpēc vārdu uh, Filipam Lēnam no MUV ģenerāla direktorāta komisijā. Paldies, es gribētu uh, atbildēt uz uh, lūgumu rakstiesniedzēja bažām. Uh, viņš dzīvo pie lielas lidostas un viņš vēlas, lai uh, um, lidmašīnu emisijas tiktu ierobežots ņemot vērā to cilvēku vajadzības, kas dzīvo pie uh, lidostām. Vides aizsardzība uh, ir eh, ļoti svarīga Eiropas politikas daļa, un tur ietilpst arī dažādu pasākumu pieņemšanu, lai uh, eh, ierobežo transporta aktivitāšu ietekmi, un tā skaitā arī aviācijas ietekmes. Eiropas zaļais kurs būs šīs komisijas pirmā prioritāte eh, transporta un mobilitātes jomā. Mūsu ieguldījums vērsiesies, jo īpaši arī uh, uz gaisa kvalitāti, un tā būtu jāuzlabo lidostu tūmā, uh, cīnoties pret piesārņotājiem uh, gaisā. Tas bija citāts. 2019. gadā jūnijā komisija ieviesa Eiropas Savienības likumdošanā uh, pienākumu ievērot uh, visjaunākos uh, CO2 standārtus lidmašīnu dzinējiem, un šis jaunais standārts ir daļa no um, ICAO starptautiskās uh, civilās aviācijas eh, organizācijas pasākumiem ar mērķi samazināt uh, gaisa transporta sistēmas CO2 emisijas. Un tas ir pirmais globālais CO2 emisiju standarts uh, šim sektoram ar mērķi veicināt um, tehnoloģijas, kas patērē mazāk degvielas, uh, auto, tātad lidmašīnu dizainā. 2019. gada februārī šī pati organizācija uh, apstiprināja standartus, kas ir kā papildu sasniegums šajā jomā. Šī jaunā standarta izstrāde e, ir galīgais e, paketes e, punkts lidmašīnu certifikācijā. Tur ir runa par gaisa kvalitāti, CO2 standartiem un troksni. Un šī norma stāsies spēkā Eiropas Savienības likumdošanā apmēram no 2022. gada. Komisijas pūliņi tiks eh, turpināti, šis standarts nebūs viens pats. Mēs uzlabosim to striktumu un nākamajā sasaukumā komisijas mērķis būs eh, turpināt uzlabot eh, lidmašīnu dzinēju standartus, um, paturot prātā uh, to, ka ir jāpatur eh, nevajad, nepieciešamais līdzsvars eh, starp troksni un eh, emisijām, jo visu nevar samazināt vienlaicīgi un bieži vien ir jāpanāk tāds līdzsvars, kas nav ideāls. Turklāt vietējā līmenī Cezara uh, iniciatīvas tiks īstenots, proti, attiecībā uz to, kā lidostas uzlabo satiksmes menedžmentu uz vietu. Uh, vietas, un tas mazinās aviācijas aktivitāšu trokšņa un uh, gaisa piesārņojumu. Un tas uh, labvēlīgi ietekmēs cilvēks, kas dzīvo netālu no lidostām. Paldies komisijai, un tagad uh, Maikls Klinkenbergs? Nē, nē, labi. Kāds komisijas uh, pārstāvis, komitejas pārstāvis? Varbūt grib izteikties? Nē. Labi, jā, Pīter. Jā, uzklausīsim, ko teiks priekšsēdētāji. Paldies! Jā, uzklausījām komisijas komentāru. Paturēsim šo lūgumu rakstu atvērtu. Lūksim komisijai mūs uh, informēt, eh, tad, kad būs aktuāla informācija par likumdošanas attīstību. To, ko jūs minējāt, liels paldies, un tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir 14. Tas ir 80. lūguma raksts no 2019. gada, ko ir iesniedzis eh, kāds Spānijas pilsonis Plataforma Frenem la Contaminacion. Eh, apturēsim piesārņojumu grau zonā Kastelonā, Valencijā un sveicu jūs eh, šeit, lūgumraksta iesniedzēju. Jums ir apmēram 5 minūtes, lai sniegtu savu prezentāciju, un tad uzklausīsim Eiropas komisiju, un pēc tam komitejas deputāts, un tad jūs atkal varēsiet izteikties eh, noslēgumā. Un tad apkopošu visu diskusiju. Paldies, ka ieradāties. Sveicu jūs šeit! Labdien! Es gribētu sākumā pateikties komitejai par to, ka jūs uzklausāt mūsu pozīciju. Šodien mēs gribētu arī paust mūsu atbalstu iedzīvotājiem Taragonā, um, jo tur nesen notika negadījums. Platforma apturēt uh, um, piesārņojumu um, atrodas grau. Uh, un tā veidojās, jo bija bāžas par informācijas trūkumu un caurskatāmības trūkumu par rūpniecības kompleksas ar ajo aktivitātēm un kā tas ietekmē um, piesārņojumu. Šis rūpnieciskais komplekss ar ajo ir viens no trim lielākajiem uh, naftas klasteriem vidusjūrā, un tur uh, kopā strādā dažādi eh, naftas eh, uzņēmumi, divi no kuriem ir atbildīgi par pusi no eh, emisijām, CO2 emisijām, kas rodas Valencijas reģionā gadā. Toreiz likumdošana nepieļāva šādas uh, instalācijas būvēt tuvāk par diviem kilometriem, toreiz, kad tas tika būvēts no apdzīvotām vietām. Kopš tā laika šis attālums ir aizvien palielināts, un mēs uzzinājām, ka pat ja politiskie spēki vietējā līmenī vai reģionālā līmenī ir mainījušies, viņu atbildi nav mainījusies uz mūsu bažām. Viņi vienkārši nesniedz uh, mums informāciju. Ir arī osta, kur tiek pārkrautas cietās krāvas, beram krāvas, un tās tiek uzglabātas arī brīvā dabā. Tas nozīmē, ka ir uh, smalko daļiņu piesārņojums šajā uh, teritorijā gaisā. Pēdējais ekologu ziņojums uh, norāda, ka ir pat līdz pat 2,5 mikroniem daļiņas gadā, kas pārsniedz PVO rekomendācijas. Mēs esam kontaktējušies ar vietējām padomēm, mēs iesniedzām arī lūgumu rakstu un prasību. Mēs arī piedalāmies tikšanās reizēs ar ģenerāldirektoru un klimata pārmaiņu sekretāru. Uh, Um, un kaut gan mums izdevās uh, panākt zināms solījums uh, situāciju uzlabot, administrācija būtībā pārkāpj savus dotos solījumus mums. Galvenais uh, mērķis un mūsu galvenās bāžas ir cilvēku veselība un šīs teritorijas vidas kvalitāte. Eiropas parlaments ir deklarējis klimata uh, ārkārtas stāvoklu, un mūsuprāt tas nozīmē, ka beidzot vide un cilvēku veselība būtu jāvērtē augstāk par dažu ekonomiskajām interesēm, un tāpēc mēs esam pie jums ieradušies šeit lūgumrakstu komitejā. Esam uzskaitījuši tās direktīvas, kuras mūsuprāt tiek pārkāptas, ņemot vērā arī to, ka netiek sniegta informācija, nav mērstacijas, piemēram, šajās uh, pilsētu teritorijās, grau teritorijā. Ir mums piecas konkrētas eh, prasības. Mēs vēlamies, lai eh, lūgumrakstu komiteja rakstītu vēstuli vietējām reģionālām iestādēm, paužot savas bažas un prasot eh, informāciju gan komitejai, gan pilsoņiem par neatkarīgām um, ziņām, neatkarīgu informāciju, ka eh, tiek ievēlot, ievērota Orhusas konvencija par caurskatāmību un demokrātisko pilsoņu iesaisti. Mēs arī vēlamies, lai komisija um, veiktu starpnieka pienākumus starp atbildīgajām administratīvajām iestādēm, lai mēs varētu sasniegt uh, um, zināmus uh, pasākums, piemēram, ka tiek uh, izvietots mērstacijas un arī tiek sniegt informācija cilvēkiem, lai viņi zinātu, kas notiek. Mums ir vajadzīgi arī steidzami risinājumi, uh, lai šīs bērnkrāvas vairs netiktu glabātas brīvā dabā. Un mēs vēlamies arī lai jūs nosūtītu, varbūt apsvērtu vismaz deputātu delegācijas nosūtīšanu. Un, protams, mēs vēlamies, lai šis logumraksts paliktu atvērts līdz tiks rasts risinājums šīm problēmām, kuras mēs aprakstām mūsu logumrakstā. Paldies, tagad gribētu dot vārdu komisijai Lucijai Bernau no NV, lūdzu. Chair, here. Paldies. Paldies, priekšādātāji. Es turpināšu spāņu valodā. Paldies lūguma rakstiesniedzējiem. Vispirms gribu teikt, ka cīņa pret gaisa piesārņojumu ir viena no prioritātēm vides jomā arī Eiropas komisijai. Mēs zinām, cik nelabvēlīgi tas ietekmē cilvēku veselību un valstu ekonomiku līdz ar to. Uh, 2011. gadā komisija izdeva paziņojumu, proti par šo projektu vai šo lietu nebija pierādīts, ka šīs ostas e, būvnieks nav ievērojis noteiktos priekšnosacījums attiecībā uz vides normām. Uh, um, direktīva par rūpnieciskajiem izmešiem ir ļoti tā, tā satura informācija par um, industriāliem vai rūpnieciskajiem izmešiem. Un šeit ir nepieciešams ievērot noteiktās robežvērtības, un tas attiecās gan uz gaisa, zemes, gan arī uz ūdens piesārņojumu, emisiju kontroles um, rezultātiem ir jātiek publiskotiem. Direktīvā ir arī noteikts, kam ir pieejama informācija, un sabiedrībai ir jātiek informētē par to, kādi ir analīžu rezultāti vides kvalitātes pārbaudēm. Runātāji lūdz, vadītāji lūdz runātāju runāt lēnāk. Uh, direkti, direktīva par gaisa kvalitāti nosaka robežvērtības 13 uh, piesārņojošām vielām, un komisija izmanto šo direktīvu un ļoti, un izmanto to kā vērtēšanas kritēriju, ja ir, ir konstatēti pārkāpumi. Tas attiecās arī uz uh, atsevišķām uh, tātad eh, noteikumu pārkāpumiem, eh, to gadījumiem dalību valstīs. PM2 daļiņu un slāpekļa oksīda uh, daudzums uh, gaisā uh, arī ir jautājums, kas šobrīd ir tāds strīdus uh, objekts un informācija, ko ir iesniegušas Spānijas iestādes par 2015. gadu, par šo graude Kastejo. Tur nav, no, nu, nav konstatēts, ka gaisa piesārņojuma robežvērtības ir tikušas pārkāptas. Uh, un arī, un arī 2018. gadā nē. Gribu norādīt, ka komisija aicina dalību valstis ievērot robežvērtības un bet robežvērtības, kas ir obligāti jāņem vērā, ir tās, kas ir minētas direktīvā. Un šajā gadījumā šajā gaisa zonā attiecīgie noteikumi ir ievēroti līdzīgi, kā tas ir noteikts citās direktīvās. Un kopumā var teikt, ka Eiropas likumdošanas ievērošana un tās ievērošanas kontrola ir dalībvalstu pilnvara. Informācija, kas tiek, kas ir pieejama, ar to var arī izmantot, vēršoties tiesā. Lūdzu, Alkenas kundze. Jā, es tiešām uztraucos, ja netiek ievērotas iepriekšējās konvencijas, tad nu, pilsoņi vispār nespēja uzzināt, kāda īsti ir situācija realitātē. Komisija sacīja, ka netiek pārkāpta Eiropas saimnības likumdošana, bet rūpniecisko izmešu direktīva vai tā ir tikusi ievērota? Un līgumraksta, lūgumraksta iesniedzēja. Ja iesniedzējiem šī situācija nav pieņemama, gaisa kvalitāte ir neapmierinoša un vai runa ir par to, kādas direktīvas ir ievērotas vai, vai nē, vai kāda nozīme ir sabiedrības veselībai un vides veselībai. Muchísimas gracias, um, Peter Jār. Paldies, Pēters Jārs. Paldies, es redzu divas problēmas. Komisijas atbildi bija diferencētāka. Komisija neteica, ka viss ir kārtībā. Um, Spānijas iestādes atrodas ar komisiju kritiskā dialogā, teiksim tā. Otrs es raizējos par transparenci. Kad es viesojos Itālijā, bija līdzīgi, kad iestādes Itālijā sacīja viss kārtībā, iedzīvotāji teica, ka nav viss, un mēs par kādu uzticēšanos mēs varam runāt, ja šeit nav skaidrības par to, kas, kam tad ir taisnība un kam ir visa informācija. Vispirms vajag zināt, kas ir, kāda ir mērījuma rezultāti. Ja šie rezultāti nav pieejami, tad, protams, rodas neusticēšanās. Un es domāju, ka lūgumraksts jā, tam jāpaliek atvērtam, komisijai jāturpina sadarboties ar Spānijas iestādēm. Uh, Un gribu vēlreiz atgādināt, ka ar pilsoņiem ir jārunā, lai noskaidrotu, ko darīt, lai novērstu šo neusticēšanos, kas ir radusies transparences trūkuma dēļ. Un skepse, protams, rodas, ja redz, ka informācija tiek slēpta. Un ja problēma pastāv, tad ar diskusijām vien nebūs līdzēts transparencei, caurskatāmībai ir jābūt, lai varētu problēmu atrisināt. Paldies, Vijanovas kundze. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms par frenēm platformu gribu atgādināt, ka Pasaules veselības organizācija ir konstatējusi, ka septiņi miljoni cilvēku iet bojā um, noteiktā laikā gaisa piesārņojuma dēļ, un šī, um, šī naftas pārstrādes uh, šī rūpnīca, kas atrodas uh, Kastelon, ir tā aptver ļoti lielu teritoriju un cilvēki cieš no ļoti smagām elpošanas problēmām, veselības traucējumiem, un tas ir skaidrs, ka tas ir Kastelo ostas izmešu dēļ, bet vietējās iestādes ir pieļāvušas un būt, to, un būtībā sanāk, cīnīt, sanāk cīnīties pret iestādēm, kuras uzskata, ka komersantu intereses ir svarīgākas nekā cilvēku veselība, tāpēc es lūdzu lūgumu rakstu paturēt atvērtu un un jāgādā par to, lai pilsoņi, lai iedzīvotāji saņemtu pilnīgi visu informāciju, cita starpā arī par to, kādi mērījumi ir notikuši, kādā veidā tie ir veikti, kādi ir to rezultāti, un piesārņojums ir jākontrolē. Mēs tā, šie skaitļi tiešām ir briesmīgi. Uh, un Eiropas parlamentam ir jāapzinās, ka tā ir jābūt prioritātei. Paldies! Divas minūtes lūguma rakstiesniedzēja lūdzu. Paldies! Mm, es Man nav neatkarīga pētījuma par gaisa kvalitāti tieši šajā vietā, tāpēc nezinu, nevaru konkrēti pateikt. Mums nav arī gaisa kvalitātes mērījumu stacijas, nevaru pateikt neko konkrēti arī par 13 atsevišķajām vielām. Un mēs nevaram šajā brīdī pateikt, cik konkrēti, kādi šie rādītāji ir. Mums pietrūkst informācijas un caurskatāmība nav nodrošināta. Cilvēki ļoti uztraucas, tāpēc lūdzam lūgumrakstu komiteju atstāt šo lūgumrakstu atvērtu un gādāt par to, lai informāciju mēs varētu saņemt vairāk nekā līdz šim to mums ir piešķīruši uzņēmēji. Uh, Un runājot par likumdošanu, ja tiek īstenoti valsts likumi un Eiropas Savienības noteikumi, Eiropas Savienības noteikumi obligāti dalībvalstīs ir jāievēro, un Eiropas Savienībai ir jākontrolē, kā tas notiek. Tāpēc ir jāsaglabā modrība, un mums ir nepieciešams vairāk uh, informācijas. Paldies! Paldies! Tātad mēs esam uzklausījuši lūgumu rakstu iesniedzēju, arī komisiju un mūsu komitejas ieteikums ir paturēt šo eh, lūgumrakstu saglabāto atvērtu, un komisijas uzdevums ir ievākt visu vajadzīgo informāciju, kā komisija to ir apņēmusies. Runa ir par Kastejo eh, industriālo, tad šo ostas naftas pārstrādes uzņēmumu teritoriju. Un komisija ievāks šo informāciju un informēs par to, informēs mūs par aktuālajiem notikumiem un arī par savu rīcību Un trešais priekšlikums būtu ievākt informāciju no atbildīgajām Spānijas iestādēm, sevišķi no vides ministrijas un lauksaimniecības ministrijas un vides iestād, aizsardzības iestādēm. Tātad lūgumraksts ir atvērts, Komisijai jāvēršās pie attiecīgajām iestādēm, un ceturtajā punktā ir paredzēts nosūtīt deputātu delegāciju, bet par to jālemj koordinatoriem, nevis uh, komitejas vadībai, un lēmums tiek 2019. gada oktobrī mēs pieņēmām lēmumus par vizītēm un braucieniem 20. gadā. Es informēju jūs par to, kā pie mums nu, nu, lietas tiek organizētas. Un tagad turpināsim. Mums vēl ir vairāki lūgumraksti, un tulkums ir nodrošināts līdz pusseptiņiem. septiņiem. Petī komiteja ir kā tilts starp Eiropas uh, institūcijām un Eiropas iedzīvotājiem. Mēs nodarbojamies ar ļoti daudz autājumiem un tuvinām iedzīvotājiem Eiropas Savienības noteikumus. 15. petīcija 943 2018. Runa ir par pasākumiem, kas attiecas uz cīņu pret gaisa piesārņojumu Vācijā un citās dalību valstīs. Lūguma raksta iesniedzējs nav klāt, vārdu došu komisijai. Lūdzu. Paldies! Gribu atgādināt īsumā, par ko ir šis lūgumraksts. Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai tiktu ierobežot noteikti transporta līdzekļi, kas izmanto dīzeļdegvielu Eiropas Savienības pilsētās un uzskaita arī, kādas ir atšķirības e, tieši šādu, kādu efektu rada e, dīzeļa auto izmantošana pilsētās. Lūgumrakstā rakstā ir teikts par to, ka vairākās dalībvalstīs tiek ierobežoti kaitīgie izmeši, uzliekot noteikts ierobežojumus eh, autovadītājiem iebraukt pilsētās. Un vēl viens punkts, ko es gribēju varbūt paskaidrot, ka šādi uh, piesārņojuma ierobežojumi, tā nav Eiropas Savienības pilnvara. Mēs runājam par zemo emisiju zonām un rezultāti, ja Eiropas saimnības iestādes iepazīsts ar rezultātiem, kas ir iegūti šādās zonās, bet Eiropas Savienība neuzliek pienākumu veidot šādas um, pārbaužu zonas. Jautājums ir cieši saistīts ar transportu pilsētās. Direktīva arī nedod komisijai tiesības uzlikt par pienākumu dalībvalstu iestādēm veikt noteiktus pasākumus. Uh, Un kopumā atliek secināt, ka vispārējais likumdošanas ietvars ir tāds, kā es to aprakstīju, bet komisija ir iepazinusies ar to, kas notiek Vācijā, un um, ir arī komisija nodarbojas ar um, gadījumiem, kur slāpekļa oksīds ir bijis, eh, slāpekļa oksīda piesārņojums pies, pilsētās ir bijis ļoti augsts, un mēs strādājam ar šobrīd pilnībā nekonkretizētiem kritērijiem. Perfekto. Mm mhm. -hmm. Liels paldies! Jāra kungs, paldies! Komisijas atbilde nebija nepareiza, bet es tomēr gribētu, lai lūgumraksts paliktu atklāts saistībā ar 11. punktu, ko mēs skatījām. Tas viss tā ir, dalībvalstis ir atbild, atbild par robežvērtību ievērošanu un pašvaldībām un pilsētām ir jāveic pasākumi, bet iedzīvotāji, ja pilsoņi tātad nedrīkst tik diskriminēti. Tā ir, protams, ka pasākumiem ir jābūt tādiem pieņemamiem, saprotamiem un arī kvantificējamiem. Man nekas nav pret pasākumiem bet nevajadzētu ierobežot brīvību tā rezultātā. Piemēram, es braucu uz Franciju un nokļūstu nepareizajā ielā, kur man jāmaksā tagad sots par šīs ielas izmantošanu. Mēs gribam nevis uh, izplatīt sodu ieviešanu, bet uzlabot gaisa kvalitāti. Tāpēc šādā veidā mums ir jāskatās uz problēmu, un līdz ar to arī noteikumus būtu, izmantojot šo pieeju, vieglāk harmonizēt. Un tas ir saistīts arī ar 11. punktu. Un varbūt kaut kad ar visām šīm uzlīmēm man jau viss priekšējais stikls būs nolīmēts. Un tas nav manā izpratnē nesaistās ar uh, ceļojumu, ar brīvu pārvietošanos. Bet es zinu, ka transporta komitejā ir gana daudz ideju, kā harmonizēt šo schēmu. Vienkārši pieeja ir vienkārša, kurš tagad brauc pa ielu, kur ir jāmaksā, tam arī ir jāmaksā un viss, un miers. Man arī ir gadījies divreiz samaksāt sodu. Mm, īsti tā sākumā nepan, man, ne, nemanot, un, bet elektroniskā sistēma mani atpazina. Un, un es varu, es esmu gatavs maksāt samērīgu cenu par šīs ielas izmantošanu, bet ne sodu. Paldies! say to Peter, yes, and we were. Jā, Okens kungi, jā, jums arī ir, tie, mēs nevienu nediskriminējam, jums arī varat nomirt ātrāk no gaisa piesārņojuma. Milzīgs cilvēks skaits priekšlaicīgi mirst gaisa piesārņojuma dēļ, tā kā šeit nav nekāda diskriminācija. Es domāju, ka mums ir nepieciešams harmonizēt arī, kur mēs eh, liekam eh, mērīšanas eh, stāciju. Kopenhāgenes piemērs bija. Viņi tikko pārvietoja eh, mērīšanas vietu, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Mums arī jāuzstāja, ka tas viss ir jādara pareizi, atbilstoši. Tagad šie lūgumraksti, ko mēs šeit redzam, man rodas iespējas, ka daudz triku tiek izmantot. Mums ir jābūt daudz stingrākiem. Pat jums ir jāspēj izdzīvot. Again, just a small remark from our end. Uh, Piezīme no manas puses vēl. Gaisa piesārņojums nav problēma vienai dalībvalstīm, tā ir pārobežu problēma, kura ir sajūtama. Tā varbūt rodas vienā dalībvalstī, bet ietekmi var sajust citās. Tāpēc pilnībā piekrītu kolēģiem jāstrādā tālāk, jāharmonizē šī joma. Tāpēc uzskatu, ka šis lūguma raksts ir jāatstāj atvērts. Paldies! Mūsu priekšlikums tad ir atstāt to atvērtu, lūgt komisiju sekot procesam. Tas arī viss. Paldies! Esam pabeiguši darbu šodien, tiekamies rīt 9. koordinātoru sanāksmī un 10. tad turpinam darbu.